Right, welcome, welcome Sveiki, laipni lūgti visi. Esmu pārliecināta, ka lūk arī žurnālisti drīz vien būs, drīz vien būs safotografējuši visu, kas viņiem nepieciešams. Bet, nu, tagad, kā zināms, mums jāiziet cauri pirmajām oficiālajām sadaļām. Kā jūs zinat, tad šī ir ekonomikas un monetārās komitejas sanāksme. Un gribētu jūs lūgt apstiprināt darba kārtību neredz, ka kāds lektu kājās un iebilstu pret to, tad uzskatīsim to par apstiprinātu. Pāris priekšādātājs paziņojumi. Un pēc tam eh, var jums pastāstīt, ka turpināsim sanāksim 31. datumā un pāriesim līdz to uzreiz pie trešā darbu kārtības punkta. Tās ir debats ar ECB priekšādātāju Žanu Klaudu Trišē par eh, pašreizējo situāciju valsts parādu tirgos gribētu atgādināt kolēģiem, ka sanāksme notiks šādā formātā. Tā notiks kā debatas, tā nav uzklausīšana, nē, tā nav daļa no monetārā dialoga. Gribētu uzklausīt tieši deputātu viedokļus. Daudziem nav bijusi vēl iespēja izta, izpausties, citi brīvdienās ir pauduši savu viedokli, bet parlaments nē. Kā jau zinām, vasara bija ļoti grūta, daži no mums eh, nepaspēja atpūsties jo visi šie notikumi nāca gaismā tieši parlamentārās, parlamentāro brīvdienu laikā. Mēs e, visi bijām kopā, bet atsevišķi indivīdi, nu, tomēr šeit apgrozījāmies, piedalījāmies debatēs. Šīs dienas debašu mērķis um, ir um, turpināt sarunu ar Trišai kungu par svaigākiem notikumiem pašreizējā situācijā. Pēdējās piecas nedēļas jūs deputāti varējāt vērot, kas notiek jūsu valstīs Un tagad varat eh, lūk kopīgiem spēkiem apspriesties par šo kopējo situāciju un meklēt arī kopīgu risinājumu. Es negribu atkārtot visu to, ko es esmu teikusi pēdējo pāris nedēļu laikā, tikai gribu teikt, ka. Mm, Gribu varu gandrīz vai citēt Šerloku Holmsu, kad viņš teica, ka eh, kad tiek izslēgts neiespējamais, tad pastāv vēl, mm, vēl citas iespējas. Un pastāv arī tādas situācijas, kas šobrīd mums jāapsver, kas nav īpaši, varbūt, reālas šobrīd, bet tās mums ir jāatver. Piemēram, eiro obligācijas. Mums nav jārod viens tikai viens risinājums. Nē, mēs varam izstrādāt vairākus scenārijus, eh, dažādus, eh, varbūt tādus eh, krīzes scenārijus. Uh, un meklēt arī attiecīgus risinājumus. Esmu pārliecināta, ka varēsim stāvēt plecu pie pleca un izslēgt to pašu ļaunāko situāciju, respektīvi, kas būtu eirozonas fragmentā, fragmentēšanās. Daudzas no pārmaiņām, kas notika, uh, pie, liecina par to, ka vajadzīga ekonomiskā pārvaldība, kas iet ārpus šīs sešiem eh, pakotnes dokumentiem par ekonomisko pārvaldību. Mēs zinām, ka pastāv milzīga plaismas, plaisas starp to, kas eh, valdībām jādara un ko šajā saistībā domā sabiedrība, un šīs plaisas pārvarēšanu nekādā gadījumā nevar risināt, izstrādājot tikai ar vien vairāk pārvaldības procedūru un nenosūtot skaidru ziņu, jo tieši šādā veidā tiek radīta ļoti jaukta, mulsinoša informācija. Un runājot par ECB, jāsaka, tā ir bijusi tāda spēcīgāka un uh, institūcija, kas ļāvus, uz, uh, kas uh, ļāvis mums visiem uz to paļauties. Bet, nu, katrā ziņā eiro stiprināšanas vārdā nedrīkstam upurēt Eiropas Savienības struktūru kā tādu. Un lūdzu to ņemt vērā, tāpēc tagad gribu informēt deputāts, ka jums uzstājoties tiks katram piešķirtas divas minūtes. Vispirms, protams, dosim vārdu uh, ECB eh, e priekšsādātājiem, viņš sniegs mums svaigāko informāciju vēlreiz. Tātad, Žanklod, lūdzu, jums vārds. Thank you very much indeed, uh, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie deputāti. Gribētu jums teikt paldies par šo ielūgumu, par viedokļu apmaiņu. Jūs uh, lūdzāt dot tādu ātru pārskatu par nesenajiem attīstības uh, punktiem un arī par tiem lēmiem, kādi ir pieņemti uh, monetārajā uh, politikā. Tā tad izaugsme Eirozonā ir uh, jākonstatē. Un spēcīgs, palin, spēcīgs palinājums bijis pēdējā um, laikā. Redzējām, ka lūk ir arī, paliel, ir arī pieaugusi izaugsme. Skatoties nākotnē, redzam, ka Eirozonā ekonomika varētu tādā pieticīgā solī virzīties uz priekšu. Nu, un kopumā tam varētu būt tādi saprātīgi pamati Eirozonai kā tādai. Tajā pašā laikā Nu, ņemot vērā arī pavisam nesen radušos spriedzi finanšu tirgos, eh, pastāv joprojām lielas neskaidrības. Un nu, tā visa rezultātā ir vajadzīgas zināmas eh, modifikācijas, eh, fiskāls, monetāras modifikācijas gan kopējā ekonomikā, gan arī raugoties globālajā ekonomikā. Te īpaši runāja par ASV, kas sastapusies gan ar fiskālām, gan struktūrālu problēmu vējiem. Inflācija eh, ir eh, nu, jau vairākus gadus diezgan augstā līmenī, un to virz uz priekšu preču cenas. Redz, paredzam eh, arī tālāk inflāciju virs 2% turpmākajos mēnešos, un pastāv, protams, arī risks arī vidēji ilgākā termiņā prognožu veidošanā Un te es runāju par ECB darbinieku izstrādātajām prognozēm, kas nāks klajā septembrī. Mūsu monetārā analīze liecina par to, ka monetārās izplatīšanās eh, izredzes paredz mm, paliek pieticīgas, bet monetārā likviditāte visdrīzāk tiks saglabāta piesardzības nolūkumos, ne tik daudz eh, izplatīšanās nolūkos. Kā jūs zinat, tad ECB valde ir pilna, ir apņ, ir apņemības pilna pārliecināties, ka viss inflācijas tālākā attīstība norisinās saskaņā ar cenu stabilitātes e, pamatprincipiem. Jūlija otrā pusē un augusta sākumā mm, e, Eirozonā atjaunojās finanšu tirgu uh, turbulences krīze, un rezultātā procentu ritmas pieauga, radā, palielinājās svārstī, svārstības, un e, ļoti mazā mērā tika e, tirgotas valdību obligācijas. Šī spriedze zināmā mērā atgādina spriedzi, kas tika piedzīvot 2010. gada maijā, bet atsevišķos aspektos šīm, šai spriedzei bija daudz plašāki pamati nekā toreiz. Ņemot vērā šo uh, šo notikumu attīstību, ECB šī mēneša sākumā nolēma turpināt e, refinansēšanas operācijas e, ar fiksētām likmēm tender procedūrā līdz 2012. gada februārim. Tas nozīmē, ka mm, visas bankas, kas piedalīsies refinansēšanas operācijā, e, līdzdarbosies, tātad tiks arī noteikts attiecīgās ķīles un eiro sistēmas kredīt e, kredīta refinansēšanas sistēmā otrumā būs 530 mil, miljārdi eiro. Šī nauda tiks piedāvāta uz laiku no vienas nedēļas līdz sešiem mēnešiem, jo tie lūk sešu mēnešu operācijas limits. Tāds lēmums tika pieņemts augusta sākumā. Uh, Tātad tiks veikta šāda refinansēšana un aptuveni sešu mēnešu periods eh, noteikts, eh, lai palīdzētu balkām, bankām likviditātes plānošanā. Šobrīd apmēram 470 bankas līdzdarbojas šai operācijā, kā mūsu partneri refinansēšanā, un vairāk kā 6000 banku potenciāli varētu pieteikties uz šiem līdzekļiem. Man jāuzstāj uz to, ka kopējā Eh, tirgu nododamo vērtspapīra vērtība, kas atbilst eiro sistēmas kredīta operācijiem, ir aptuveni eh, no 13 līdz 14 triljoniem eiro. Un eh, tas atbilst laikam līdz 2010. gada 31. decembra datiem, tātad saskaņā ar šī 2010. gada 31. decembra datiem. Līdz šobrīd nav, nav nav, par, nav paredzams, ka kredīt saistības varētu tikt neizpildītas. Vērtspapīru tirgus sistēma ietveros augustā ar šādu veidu intervences e, palīdzību ECB valde vēlas palīdzēt atbil, e, atjaunot uh, monetārās politikas pamatu stiprināšana valstīs atsevišķos tirgus segmentos, kur šobrīd tas ir tiek apdraudēts. Šāda veida intervences nav paredzēts, lai ietekmētu mūsu kopējos monetārās politikas principus. Uh, Un lai šī intervence būtu vērsta tieši uz tiem mērķiem, uz ko tā ir vērsta banku sistēmā, mēs pēc tam atkal reabsorbēsim likviditāti eh, vēlākā posmā. Plašākā kontekstā par šo programmu runājot, gribētu citēt to, ko teicu 2010. gada maijā. Mūsu rīcība pilnībā atbilst aizliegumam, kas paredzēts monetāra, attiecībā uz monetāro finansēšanu, un tāpēc neapdraud mūsu finansiālo objektivitātu un neatkarību. Uh, ECB ir saņēmusi tiesības nopirkt šāda veida instrumentus no valdībām. Mēs iepērkam obligācijas e, no sekundārā tirgus un mēs pieturamies pie līgumā paredzētā principa, respektīvi cenu stabilitāte, kas ir mūsu galvenais mandāts un e, centrālās bankas neatkarība. Mēs paredzam, ka valdības pilnībā ievēra, ievēros budžetāras disciplīnas noteikumus un e, attiecīgi veiks arī uzraudzības pasākumus. Eh, sekundāro tirgu iepirkums nedrīkst tikt izmantots, lai apietu pamatprincipu, kas noteikts kā budžets disciplīna eh, tirgus programmas eh, stingri vērsts uz to, lai novērstu tirgus kļūmju, kļūmes. Eh, refinansēšanas ietvaros vēlamies uzsvērt faktu, ka budžeta disciplīna ir ārkārtīgi nozīmīga. Esam ņēmuši vērā arī papildus saistības, ko uzņēmušās atsevišķas Eirozonas valstu valdības, lai pātrinātu fiskālo konsolidāciju un pārliecinātos, ka viņu valsts finansējums ir uz stabiliem pamatiem. Te man jāsaka, ka ne, viss, ko esmu teicis, tas viss joprojām ir spēkā. Tieši tāpat, kā tas bija 2010. gada maijā. Mēs joprojām no valdībām gaidām spēcīgu budžetāro disciplīnu un arī efektīvu savstarpējo uzraudzības procedūru īstenošanu. Tāpat ir ārkārtīgi svarīgi, lai šīs saistības tiktu attiecīgi arī īstenotas un lai tās tiktu īstenotas savlaicīgi. Tas attiecas gan uz SVF modifikācijas programmām, gan Eiropas Savienības saistībām, eh, kas attiec uz visām Eiro, Eirozonas valstu valdībām. Pilnībā un saulēcīgi īstenotas 21. jūlija vienošanās eh, nosaci, nos, īstenojot šos nosacījumus, kas pieņem 21. jūlijā, ir ārkārtīgi svarīgi. Grieķijai paredzēti papildus pasākumi, īpaši pasākumi. Tas eh, tāpēc, lai Eh, šī saruna iespoties tālāk visām Eiropas zonas valdībām. Savukārt jāievēro eh, arī šajā saistībā uzņemtās saistības. Un tādā veidā mēs varēsim nodrošināt arī stabilus tirgus apstākļus. Nu, priekšādātais kundze, paldies par jūsu uzmanību. Thank you very much. Liels paldies. Drīkstat aplaudēt. Un tālāk pārējām pie deputātu komentāriem. Vispirms EPP grupas vārdā Žans Pauls Gozes un pēc tam Lāgenkungs. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Priekšsēdētāja kungs, es arī tikko runāju iepriekšējā sēdes daļā neatkārtošies. Es gribēju tikai vēlreiz jums pateikties par to, ka esat pieejams un par to, uh, veidu, kā atbildat uz parlamentāriešu pieprasījumiem. Es domāju, ka tas ir vēlreiz jāuzsver. Un tagad došu vārdu uzreiz Werneram Langenam. Paldies, priekšsādātāja kungs. Īsi pirms jūsu pilnvaru noslēguma gribu teikt, ka jūs vienmēr atvērti diskutējāt un cieši kontaktējāties ar uh, parlamentu. Un tādēļ esmu pateicīgs jums par skaidriem vārdiem un tas, ka jūs uh, Uh, valdībām teicāt, uh, ka nepieciešams ir konsolidēt uh, budžetus un arī samazināt parādus. Tas ir ļoti nozīmīgi. Un mans politiskās grupas vārdā gribu teikt par valsts parādu uzpirkšanu tādēļ, ka mums ir nepieciešams tik ļoti ilgs laiks, lai īstenot galotni lēmumu Uh, pieņems, tad ne tikai 18. paragrāfs statūtos ir jāpiesauc, bet tas arī ir nepieciešams, ka ECB e sekundārajā tirgu uh, aktīvi darbojās, lai stabilizētu uh, fiskālo politiku. Un šī daļa, <clears throat> to kritizēja vadošas personības publiski, bet gribu teikt, ka jūs darbība bija pilnīgi pamatota un esmu absolūti pārliecināts par to, ka tas tieši apstiprina ECB eh, e neatkarību, ka jūs šo eh, soli veicāt, nevis uh, ļāvāt spekulantiem tirkos darboties, jo šajās piecās nedēļās mēs konstatējām, ka, piemēram, tirgus manipulācijas un baumas uh, Societe Generāla uh, bankas uh, Francijā gadījumā burtiski minūšu laikā cilvēki nopelnīja miljonus uh, spekulējot ar dažādiem kursiem. Un līdz līdztekus uh, regulējumam, stabilitātes izaugsmas paktam, līdztekus tam, ka mums ir jāpieņem pakotne par izaugsmu, ir absolūti nepieciešams, lai tirgi savādāk darboties. Un um, tik ilgi, kamēr nav minimālie mm, termiņi akcijām, valodu opcijām, um, dažādiem īstermiņu darījumiem, kamēr nav šo minimālo termiņu, mēs būsim sistēmā, kad brīvie tirgi darbojas tā un burtiski mūs dzen uh, stūrī. Un tas ir ļoti pareizi, ka jūs nepadevāties un grib manas politiskās grupas uh, vārdā pateikties. Uh, par šo skaidro līniju, neskatoties uz visām, visiem kritiskiem vārdiem publiski. Bez ECP aktīvas darbības būtu daudz vairāk uh, problēmu. Un vēl viens īsts jautājums. Jūs netieši arī teicāt, ka tā likviditāte, kādu jūs devāt uh, tirgiem, uzpērkot uh, valstu uh, parāda zīmes, uh, ka tas notika, uh, ka tas uh, tādas mērķiecīgas programmas ietvaros uh, tad arī tiks atgūts. Paldies, es atvainojos, bet pulkstens nedarbojas tādēļ. Jums ir pašiem jāievēro laika disciplīnu un jāstās uz manām rokām. Tālāk sociālais grupas vārdā Ferēras kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties Trišē kungam par to, ka viņš kārtējo reizi ir ieradies eh, pie mums. Un eh, būtībā viņš eh, kontaktēs ar mums daudz plašāk nekā to paredz, nekā to nosaka likumdošana. Eirozonā ir jāspēj tutē, turēties pretī tam spiedienam, kas uz to tiek izdarīts. Uh, Komisija, diemžēl, nav nākus klajā ar atbilstošām iniciatīvām, lai eh, tiktu galā ar parādu un maksājumu krīzi. Daudz, kas tiek risināts, piedāvājot tikai dažādus bilaterālus risinājumus, taču nav jūtama tāda kopienas pieeja lai uh, netiktu veiktas kaut kādas darbības tikai nacionālā līmenī, bet lai tās būtu uh, visas kopienas līmenī veiktas darbības. Un e, centrālā banka šeit ir centusies e, spēlēt stabilizētāju lomu, bet mums ir jādomā plašāk un dziļāk. Mums ir jāizvairās no uh, sadrumstalots nekoordinēts rīsības šajā krīzes situācijā. Un tātad es gribētu, uh, lai jūs mums varbūt sniedzat tādu plašāku ieskatu procesos, eh, kurus jūs veicat, lai mēs varētu tā teikt nolikt Eiropu atpakaļ uz pareizā ceļa, uz progresa un attīstības ceļa. Varbūt, ka mēs varam dzīvot bez stabilitātes mehānisma Eiropā. Tas varētu būt eh, tikai starpvaldību līmenī. Man liekas, ka tagad tas tieši tā arī izskatās. Eh, jo tādā formā, kādā tas pašlaik eh, ir izveidots, tas nedarbojas. Jā, mums ir vajadzīgs arī eiro obligācijas, bet ir vajadzīga arī centrālās bankas izšķirīga rīcība. Un bankai vajadzētu varbūt darīt kaut ko vairāk nekā tikai uh, sekot cenu stabilitātei. Ir vajadzīgs plašāks uh, Eh, skats un skatījums uz šiem procesiem, jo it kā trūkst šīs te vīzijas. Paldies! Un tagad Alda grupas vārdā Gulārs kundze. Paldies, priekšstādātājs kundze, paldies, priekšstādātāja kungs. Es uh, izteikšu piezīmi un uzdošu jautājumu. Piezīme ir tāda. Uzklausot izmantot uh, to, ka sekundārajā tirgu tiek uh, uzpirkt parādzīmes. Mēs visi um, uzklausījām arī ziņu, ka valdībām jāveic savs darbs. Uh, e ECB um, intervenēja visas Eiropas interesēs un grib izteikt pateicību uh, mūsu vārdā, jo tas bija uh, par labu visiem. Uh, un ECB ir arī šī politiskā vara. Pirms vasaras mēs eh, bijām tādā ļoti konverģentā līnijā par ekonomisko pārvaldību. Jūs eh, piedalījāties eh, Berlīne jūnī beigās sēdē, starp, kas notika starp Francijas prezidentu un arī Vācijas kancleri. Un jautājums, kā ir jāvērties šīs nu, deklarācijas, šīs divas valstis, Um, tomēr daļēji um, bloķēja lēmu par ekonomisko pārvaldību, un um, abas tagad, gan Francija, gan uh, um, Vācija, uh, izmantos rezerves, Francija prezentīvi un Vācija uh, makroekonomisko uh, pārvaldību atbalsta. Un par šo pakotni runājot, nu, vai jūs varētu mums palīdzēt būt tā kā mūsu uh, vēstnieks un uh, tāpat tā kā uh, kolēģi, to teica arī Elīza uh, Ferēra un arī Vernes Langens, lai mēs iziet no šīs starpvaldības uh, sistēmas soli pa solim, ejot uh, pa šādu ceļu. Un vai mēs nevarētu mm, atkal um, noteikt tādu tā kā mm, kalendāru um, ceļu plānu? Uh, un kas noteiktu mērķi, kas ļautu katram nu, nedaudz vērtēt un uh, skatītos, kā notiek, lai arī uh, valstu pilsoņi uh, redzētu mūsu darbu un uh, ietekmētu situāciju. Paldies, un tālāk Svinbarns kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Divus gadus es esmu krīzes komitejas loceklis šeit. Uh, Eiropas parlamentā, un katrā jūsu apmeklējuma uh, laikā jūs esat uh, uzsvērs to, cik svarīgi ir uh, ECB neatkarības saglabāšana, un ka jums ir izdevies kā priekšsēdētājiem arī nosargāt stabilē eiro. Un vairāk kārt esmu jums jautājusi, vai jums ir nepieciešams vairāk, plašāks pilnvars, lai varētu iejaukties tajā, kā uh, darbojas finanšu tirgi, un jūs vienmēr to esat noliedzis. Vai tas būtu nevēlami? Uh, Eh, lai nodroš, eh, ka jūs varētu tomēr vairāk atbildēt par likviditātes nodrošināšanu, un jūs faktiski esat bijis lielākais eh, Itālijas un Spānijas valsts parādzīmju uzpircējs sekundārajā tirgu. Un tas, protams, ietekmē tirgu. Uh, taču to visu vajadzētu darīt ECB tādēļ, ka politiķi netiek galā ar saviem pienākumiem un nevar atjaunot investoru uh, ticību tirgumu. Un jāsaka, ka šie grūti ekonomiskie lēmumi nevienmēr būs jāpieņem, taču investori nav pārliecināti par to, ka Eiropas, uh, Eirozonas valstis to ir spējīgas uh, altruistiski atrisināt. Uh, Un tā tad, lai atjaunotu ticību tirgumu, es domāju, ka jums ir visas zināšanas, labākā prakse, vai jūs saskatāt šeit ro, lomu sev pašam, e, kad atkāpsieties e, no sava amata un beigsiet pildīt e, priekšsēdētāju pienākumus. Es domāju, ka tas mūsu vēlētājiem un investoriem dotu to nepieciešamo stimulu un jūs varētu sniegt viņiem attiecīgas konsultācijas un drošību, eh, ne tā, kā to dara eh, politiķi, kas nevienmēr rīkojas nesautīgi. Paldies, un tālāk zaļo grupas vietā kāds uzstāsies. Gīgoldkungs. Dārgais Trišēkungs, šī vasara nu, bija neiepriecinoša un neiepriecinošāka nekā mēs domājām. Izaugsme ir apstājusies. Neusticība, tiksim, uzticības trūkums banku sistēmā ir redzams, bija arī ārkārtas sēde sasaukta un uh, tās ietekme bija tikai divas nedēļas, un tad jums bija jāiejaucas um, tādā veidā, kā jūs to um, pirms tam varbūt arī nemaz negribējāt, lai uh, un uzņēmāties riskus uh, ECB vārdā, lai stabilizētu valstis un arī <clears throat> pirms tam jau stabilizējot banku uh, sistēmu. Man ir jāsaka, ka man liekas, ka nu, tas ir tieši uh, tā. Uh, pārsteidzoši, ka ECB eh, e kā vienīgā eh, rīcībspējīgā institūcija tiek kritizēta, kritizē tie, kas tiek glābti tā vietā, lai paši uzņemtos atbildību. Un mēs redzam jau tagad eh, dažādus mēģinājumus valsts, kas ir grūtībās, un 17 nacionālajie parlamenti Mm, nespēja ātri vienoties, un mēs uh, redzam, ka institūcija, kurai nākotnē vajadzētu stabilizēt bankas un valsts, ka tas vēl nefunkcionē tad, kad dažādi nacionālajie parlamenti katra atsevišķo pasākumu apstiprina. Mums ir nepieciešama patiesa ekonomiska sadarbība Eiropā, uh, tieši ekonomiska apvienība, un parlamentam arī ir aktīvi jādarbojas, un es gribu publiski arī, lai jūs, ECB prezidents, vienotos un valsts vienotos, lai būtu vienota ekonomiskā politika, jo ja mēs tad, šeit tagad to nespēsim, kad tad? Un ja, ja ne Eiropas parlaments rīkosies, kas tad? Un ja būs tikai galotni tikšanās, tā varētu uh, beigties tikai ar neefektīvu kakofoniju. Thank you. Uh, next. Paldies. Tālāk Portaš kungs goja grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu to atgādināt, ka tad, kad Trišē kungs sacīja, ka viņš, viņš atbild par saviem vārdiem, uh, un ka ir piepildies viss tas, ko viņš sācīja 2010. gadā, nu man ir jāsaka, ka es viņam piekrītu, jo neko jaunu jau viņš arī nepateica. Bet mēs esam augustā 2011. gadā, mēs esam tādā situācijā, kas ir daudz sliktāk nekā tā bija 2010. gadā. kad jūs atsaucāties uz to, ko jūs sācījāt attiecībā uz šo laiku. Mums neveidojas jaunas darba vietas, mums ir šī te kakafonija, kā tikko minēja mans kolēģis. Un acīm redzot, Eiropas centrālā banka ir apmierināta ar uh, savu darbību un tai nav jāpiepūlas, eh, lai meklētu jaunus risinājumus. Man liekas, tas ir pilnīgi neloģiski. Uh, Man liekas, ka jums drusku pietrūkst pieticības un pazemības. Es neko prātīgu nedzirdēju par eiro obligācijām. Tas ir tāds solidaritātes solis. Jā, bija runa par uh, inflāciju, bet nekā par darbietu radīšanu un ekonomikas atdzīvināšanu Eiropā. Lūk, tās jau ir tās galvenās problēmas. Mēs šo to dzirdējām par stabilitāti Eiropas banku sektorā, taču vēlētos priekšsēdētājiem jautāt, ja mums nebūtu nodokļu maksātāju atbalsta Eiropas banku sistēmai, kā tad uh, lielākā daļa banku vienkārši izgāstos šajos stresa testos. Un uh, avīzes raksta, ka vismaz trešdaļa banka būtu bankrotējuši šādos apstākļos. Uh, Es satraucos, protams, par eh, bāņķieriem, bet man daudz vairāk uztrauc vienkāršie cilvēki. Paldies, Marta, lūdzu vārds tev. Paldies, priekšsēdētāji Trešēkungs. Jūs eh, tā tad esat pārskatījis eh, refinansēšanas likmi divkārt šajā gadā, kamēr uh, un tā tagad ir 0,5%, kamēr uh, Amerikā tā ir 0,25% un uh, Amerikā to negatavojas celt. Uh, izaugsme ir apstājusies un daži eksperti uh, obligāciju tirgū uzskata, ka uh, procentu likmei uh, uz uh, valsts parādzīmēm būtu jābūt par 1% zemākām par IKP. Amerikā var jau būt, ka tā jau ir, bet Eiropā šobrīd izaugsme ir uh, nokritusies īpaši zemu, uh, zem procentu likmēm. Varbūt mēs tomēr varam palikt pie simts bāzes punktiem, lai tomēr mūsu tautsēmniecības izkustētos uh, no strupceļa. Runājot par lielākajiem eiro uh, zonas ekonomikām eh, Francija un Vācija. Tirgi skatās uz tām valstīm, kas ir vājākas, taču tās turpina vērot arī spēcīgākās valstis un skatās, eh, ko dara Vācija, kas netiek galā ar savām institūcijām savukārt. Uh, konstitucionālas pārmaiņas uh, nevar apstiprināt Francija, lai nodrošinātu nulles deficīta līmeni. Tātad arī par to nedrīkst aizmiet. Paldies! Uh, Tālāk Bēlca kungs EPP vārdā. Paldies, priekšstādātājs Konstrišē kungs, paldies par jūsu vārdiem. Nu, manā skatījumā eiro krīze pat laba nav visa eiro krīze, bet uh, valsts parādu krīze, un tādēļ atbilde mm, nekādā gadījumā nevar būt eiro beigas, bet atbildēji jābūt uh, tādai, ka jāatrisina valsts uh, parādu problēmas. Uh, Krīze pat labi liek daudziem aizmirst, ka solidaritāte starp dalību valstīm ir ES pamatdoma un arī Eirozonas pamatdoma. Eiro ir mūsu labklājības pamats un tādēļ mums ir uh, būtisks intereses, vitāls intereses, lai uh, um, tas tiktu saglabāts. Un tādēļ mana pārliecība ir tāda, ka mums ir nepieciešama lielāka koordinēšana ekonomikas ziņā starp dalību valstīm, jo eiro nākotnē nevarēs būt tā uh, veiksmīgs, ja 17 dažādas valdības un 17 dažādas ekonomikas un uh, politikas stratēģijas uh, to iespaidos. Krīze liek mums. Uh, ātrāk paveikt to, kas a, uh, politiski nebija sasniedzams a, uh, Um, valūtas, uh, vienot, vienotas valodas izveidas sākumā, proti labāk koordinēt um, ekonomikas un uh, politikas, ekonomikas politikas lēmu pieņemšanu. Tādēļ atbalstu tos lēmumus, ko pieņēma federālā kanclera Merkel tiekoties ar prezidentu Sarkozī. Plašāka e, ekonomisko pasākumu uh, koordinēšana un striktas valsts parāda robežas ir tieši tās nepieciešamās lietas, kas pēdējo mēnešu laikā diskusējot par izaugsmas un stabilitātes paktu arī tika pieminēts un prasīts. Vienlaikus demokrātiskā leģitimitāte ir ļoti nozīmīga. Eiropa bieži uzklaus pārmetums, būt attālinā, ka tā ir attālināta no uh, pilsoņiem, tādēļ nepieciešama lielāka koordinēšana ES līmenī, bet pilsoņi nedrīkst um, justies tā, ka lēma tiktu pieņemti kur citur un viņiem nejautā un ka viņiem jāatbild par uh, budžeta kļūdām citu pieņemtām. Uh, tātad ne tikai valsts un valdību vadītāji ir lēmēji. Un ja mums būs tāda koordinēšana, tad ir nepieciešama efektīva demokrātiska kontrola, kas būtu Eiropas līmenī šai pārvaldībai. Tādēļ jāiesaista Eiropas parlamentu. Plašāk Eiropas iesaist nav viss problēma, bet risinājums. Un mums jānodrošina, ka uh, šie lēmumi Eiropā ātri, efektīvi un demokrātiski tiek pieņemti. Thank you very much. Liels paldies, un tālāk Roberts Goebbels, un mums atkal strādā pulkstenis. Paldies, es neatkārtošu to, ko teica Verners Langens, mans kolēģis, es to absolūti atbalstu un atbalstu arī ECB darbību sekundārajos tirgos un pievienošu no mans puses tikai to, ka Uh, finanšu uh, tirgi, tie, tie labāk jākontrolē. Un uh, ekonomiskie aktieri, kur tie ir tad, kad uh, kompjūteri kompjūteriem darbojas un uh, izmaina konta stāvokli. Ir uh, nepieciešami ierobežojumi uh, šo pārvedumu ātrumos. Un otrais jautājums. Britu uh, uh, sarunvedējs. Uh, reiz atstāja sarunu zāli, sakot, ka jūs, jūs uh, sarunas nenovedīs neno kā. Un tagad mēs redzam atkal to pašu, tiek atgārtots tāds, ka, tas, ka eiro ir neveiksmīgs. Mēs uh, esam mm, situācijā, kad ir parādu krīze dažās Eiropas valstīs, un šāda situācija ir arī daudzās citās valstīs, bet saskaņā ar to, ko jūs, Metrišē kungs, eiro eksistēs vēl pēc desmit gadiem, un kas dara jūs optimistisku raugoties uz eiro nākotni? Paldies! Tremols kungs nākamais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Trišē kungs, sveicināt un laipni aicināt šajā parlamentā pavisam īsi, vai jūs varētu mums pastāstīt, cik liels ir Spānijas valsts parāds eh, saskaņā ar jūsu datiem šajā mēnesī un kādi ir nosacījumi, kādus jūs esat izvirzījuši Spānijas valdībai? jo Spānijas politiskās eh, partijas ir ļoti ātri panākuši vienošanos par konstitūcijas eh, mainīšanu. Paldies, Ramon, un tālāk atgriežamies pie PP e grupas. Garcia Magajo, lūdzu. Jā, eh, sveic jūs, priekšsēdētāji kungs. Daudz, kas ir noticis. Mēs redzējām, ka. Uh, ASV e un Japānas parādi ir mainījušies, ir um, ziņas, ka izaugsme būs lēnāk nekā plānots. Esam dzirdējuši arī nesenos Lagarda kundzes paziņojums un ir arī izteikumi par Spānijas un Itālijas valsts parādu. Kā jūs jau iepriekš teicāt, ir dažas valstis, kas saskars ar īpašu neusticību tirgos un tās šīs valsts 40% uh, no uh, IKP eiro uh, zonā aizņem. Un tagad par um, dažādiem paziņojumiem par ECB, par procentu likmi, vai jūs to saglabāsiet vai uh, samazināsiet. Jo, ja jūs ar šādu paziņojumu nākt klajā, tas stabilizētu tirgus un sekundārais tirgus. Uh, reiz tika teikts, ka ECB eh, e iejaucas, jo neviens cits to nevar darīt. 21. jūlija vienošanās uz to grib atsaukties un politiskie mm, mehānismi nav darbojušies, jo nacionālajie parlamenti tos ir bloķējuši. Tagad ir jāraugās, eh, kas, kas ar to ir saistīts, un ir trešais Ramon Tremos paziņojums. Man liekas, ka ECB neuzpirks parādzīmes no tām valstīm, kuru solvents nav garantēta, kas nozīmē, ka viss ir saistīts uh, ar šo valstu situāciju un atbalstu, un tiek ļoti skaidri teikts, kas Spānijai un Itālijai jādara, lai uh, ECB turpinātu tās atbalstīt. Un varbūt, ka jūs varētu teikt, uh, kādi ir šie vēstījumi valsts valstīm un uh, valdībām. Nākošais Ramons Tramos runāja par to, ko valdība dara. Es esmu opozīcijas pārstāvis un tagad ir tāda striktāka parādu, um, pa, striktāks parādu limits un tas pat ir striktāks nekā Vācijā. Jautājums vai sociālistu uh, partija. Uh, turpina mainīt savu pozīciju. Ceram, ka tas uh, arī uh, turpināsies. E Tālāk vēl viens runātājs no tautas partijas. Staljānu kungs lūdzu. Mulțumesc, doamnă președintă. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Gribu jums pateikties, Trišai kungs, par visu, ko esat darījis šīs karstās vasaras gaitā. Nudien priecājos, ka Eirozonas valstu valdības ir spējušas nonākt pie vienošanās par Grieķiju. Un tās tiešām ir vienojušās par to, ka nevar atrisināt parādu problēmu, parādu palielinot. Viņas ir nonākušas beidzot pie formulas, kas var tālāk veicināt parādu pārstruktūrēšanu un kas līdz ar to var Grieķijas parādu atvieglot. Man jautājums ir šāds. Kā vērtējat atsevišķu eirozonas valstu rīcību, kas, note, kas izstrādā zināmas nosacījumus, pieprasīja ķīles no Grieķijas puses, par ko netika runāts kopējās sarunās, vai vismaz mēs par to netikām informēti? Jo tādas šajos, šajās debatēs starp valdībām netika paredzēts tajā brīdī, kad tika apspriesta parāda risinā, jautājuma risināšana Grieķijas gadījumā. Paldies, saka priekšādētāji. Tālāk. S&D grupas vārdā. Man Goga kungs. Paldies, priekšādātāji! Nu, mēs jāsaka, krīzes pirmo daļu nebijām paredzējuši. Un šobrīd jāsaka, Daudzi paredz eh, tādu bedīgu turpinājumu, nav paredzēta izaugsme. Dalība valstīs visi ir ārkārtīgi nobazī, nobažījušies par pašreizējo situāciju, jo deficīta samazināšanās progress, progress, protams, ir atkarīgs no izaugsmas eh, prognozēm. Tāpat laikā, eh, nu, banku sektors šai vasarā arī cietas diezgan spēcīgi un zaudēs līdz pat 40%. Nu, rezultātā atopamies, ka īstenojas šis dubultvai scenārijs, respektīvi, ka pastāv iespēja um, krist šajā otrajā vilnī iekšā, šai otrajā V punktā un nonākt pie vēl vienas lejupslīdes. Jo mēs redzam, ka, piemēram, ka Amerikā tieši šāds scenārijs tiek arī piedzīvots. Šajos apstākļos ECB, protams, varētu iejaukties Un tā jau ir iejaukusies, eh, nu, kā jau tika runāts, ar visiem šiem pretcikliskās attīstību, pretciklisku attīstību vērstiem pasākumiem, arī Margājo kungs eh, par to runāja, bet tāpat laikā pastāv arī iespēja, ka nonāksim situācijā, kur, mm, kas nebūs saistīta vairs tikai vienīgi ar likviditāti. Un tad tādā gadījumā būs jādomā par to, kā pāriet no budžeta politikas uz iespēju atjaunot ekonomiku un kā pārkapitalizēt bankas. Jūs eh, teiksiet, lūk, ka nav rīcības iespējas, nav manevri iespējas, bet mēs kā sociālisti uzskatām, ka lielāko eh, daļu šo parādu veidošanos eh, veide, veidoja attiecīgas valdības rīcības, samanot nodokļus. Rezultātā jautājums ir pavisam vienkāršs. Pašreizējā sistēmā vai jūs uzskatāt pavisam nopieti, nopietni, ka eh, kon budžeta konsolidācijas pasākumi būtu tie piemērotākie, ko īstenot? Un lūk, vai šis 2013. Eh, gada mērķis par 3% vai tas patiešām vēl ir aktuāls un reāls? Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk no tautas partijas Karen Vortman Kola lūdzu. Much, uh, Paldies, priekšādātāji! Šajās publiskajās debatēs esmu piedalīsies jau ilgi un ir pilnīgi skaidrs, ka stabilitātes trūkums finanšu tirgos uh, joprojām turpinās, un Eiropa nav spējusi atrast pārliecinošu atbildi uh, šim uh, parādu un deficītu problemātikai. Mēs tagad redzam, ka ekonomiskā izaugsme, gluži otrādi, pat samazinās šo problēmu rezultātā, un no savas puses var teikt, ka bija ārkārtīgi pārsteigta, ka jūs ne tik vien turpinājāt eh, reaktivizēt eh, obligāciju iepirkšanas programmu, bet turklāt arī jums bija jānosūta vēstules atsevišķām valdībām, lai piespiestu viņas īstenot attiecīgās budžeta reformas. Mēs kā parlaments esam daudz strādājis pie ekonomikas pārvaldības pakotnes, pie šiem sešiem dokumentiem. Mēs bija viena no referentiem, kas pie tā strādāja, un eh, šķiet pēc sabiedrības viedokļu ir vajad varētu skatīties, ka lūk, šāda ekonomiska pārvaldība varētu aizstāt šīs, šo sešu dokumentu pakotni, pie kā parlaments strādā. Un es gribētu dzirdēt jūsu komentārus par šo jautājumu. Ir pilnīgi skaidrs, ka tā nav mana nostāja, nē, bet būtu ārkārtīgi interesanti uzzināt arī tāpēc, ka mums gal galā ir jāturpina darbs pie šiem dokumentiem turpmākajās nedēļās. Tāpēc gribētu dzirdēt jūsu komentārus par to. Paldies. Paldies, saka priekšādētāji. Tālāk sociālistu grupas pārstāve Anī Podimanta izteiksies. Lūdzu. Paldies, Šarona. Priekšsādātāji. Jūs un daudz citi kolēģi runājāt par 21. jūlija lēmumiem. Tie tika uzskatīti par lieliem soļiem uz priekšu, lai risinātu parādu krīzi un lai attiecīgi rēģētu arī uz krīzi Grieķijā. Nu, tagad ir pagājuši septiņas nedēļas pēc šo lēmumu pieņemšanas, un šķiet, ka situācija joprojām nav atrisinājusies, viss joprojām karājas gaisā, un tad jautājums ir, kāpēc? Kāpēc 21. jūlijā pieņemtie lēmumi? Tiek atkal un atkal analizēti, pētīti un skatīti nacionālos kontekstos. Kāpēc tie netiek skatīti starpvaldību pieejas ieteklos, kas, manuprāt, būtu bijis daudz efektīvāk? Tātad, joprojām pastāv tagad tāda nacionāla līmeņa izvērtējuma, un tas gal galā apdraud šo, eh, šo, šo lēmumu īstenošanu. Te es, protams, atsaucos uz konkrētām dalību valstīm. kas ir pieprasījuši atsevišķas garantijas ķīles tajā gadījumā, ja tās piedalītos otrā atbalsta programmas, e, programmā atbalstniešanā Grieķijai. Un te jau mēs runājam tālāk gan par demokrātiskiem aspektiem, gan par finansiāliem aspektiem, un kas tad ir tas punkts, kāpēc valsts meklē šīs garantijas, šīs ķīles, un tāpat laikā, domāju, būtu tikai loģiski, ka, ja parlaments pieņem lēmumu piedalīties atbalsta sniegšanā, tad arī tiktu izstrādāts attiecīgas definīcijas par to, kāda šī līdzdalība atbalsta sniegšanai ir, cik lielā apmērā tā tiek īstenot. Nu, tādi šie trīs pīlāri programmai. Kādu vēstu tad mēs nosūtām sabiedrībai? Mēs taču vienojāmies par šīm programmām, tās izstrādājām kopā ar komisiju, SVF un ECB. Un tagad, kad tiek pieprasītas garantijas, nu, vai jums nešķiet, ka šāda veida rīcība apdraud programmas īstenošanu? Un visbeidzot, trešai kungs. Tomas Friedmans New York Times rakstīja, ka Eiropas Savienība grasās sabrukt. Ir sabrukuma priekšvakarā. Un jūs sakāt atkal un atkal, lūk, ka, ka tā nav taisnība, un kad na, nepastāv eirozonas krīzes, vai jūs esat joprojām pārliecināts par to, tikpat pārliecināts, kā bija pirms trim mēnešiem? Paldies, saka priekšsēdētāji, tālāk Filips Lamberts zaļo vārdā, lūdzu. Uh, paldies. Esiet sveikts priekšsēdētāji, kungs. Jūs darbojaties nu praktiski līdz mandāta izsmēlumam, lai nodrošinātu eiro stabilitāti, un tad, kad iet runa. Uh, par uh, valstu uh, parādiem. Uh, šeit jūs ārkārtīgi strikti darbojaties un jūs esat nosūtījis vēstuli arī dalību valstīm. Bet pretēji tam, ko vairāk šeit ir teikuši, mēs saskaramies ne tikai ar valstu parādiem, to nevar vērtēt virspusēji, bet saskaramies arī ar smagu um, finanšu krīzi e, Eiropā. Un arī šeit um, ECB uh, dod tādu nelimitētu likviditāti. Uh, uh starp uh, banku uh, attiecības cieši vispārēji un situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Jautājums, kā jūs palīdzat līdz pat garantijām, kuras jūs arī prasītu, un arī kādi ir apstākļi un kādi ir noteikumi Uh, kādas jūs domājat uh, uzlikt uh, bankām arī īstermiņā. Un vai nav situācija, ka bankas ir ārkārtīgi atkarīgas no starpa banku sistēmas un tādā sistēmiskā um, līmenī uh, pārdoms uh, par Bāzels 3 mm, pie, uh, lietošanu Eiropā? un uh, taupība. Vai nevajadzētu arī taupības sarežģījumu Eiropas banku sistēmā, vai mēs nesam uh, upur tādai pārliekam vai uh, izplatībai? Un uh, bankām jāfinansē reālā ekonomika. Uh, zinot to, ka likviditātes daļa, ko jūs un citi dod banku sektoram, visbeidzot nonāk spekulatīvos um, darījumos, nevis rada pievienoto vērtību. E Tautas grupa pārstāvēs tagad Astrid Dunling. Paldies, priekšādātāji. Trešai kungs. Gribēju jums teikt, ka es pilnībā piekrītu tam, kas šeit tika teikts, ko teica mans kolēģis šeit Werners Langens attiecībā uz jūsu lomu, ko jūs esat nospēlējis laikā no 2008. gada. Nu, un, protams, arī par jūsu paveikto pēdējo nedēļu laikā. Gribu uzdot jums vienu jautājumu par pašreizēju situāciju, respektīvi par Eiropas stabilizācijas fondu. Politiķi bieži vien pārmet, lūk, nespēja rīkoties tirgumu Jo šis, šī instrumenta kontekstā, jo instruments tā, tika, taču tika izveidots pēdējais Eiropadoms laikā, tas bija tāds progresīvs solis, manuprāt, ļoti svarīgs progresīvs solis. Bet nu vai nevajadzētu tagad iet vēl tālāk? Šī fonda misija bija, nu, piesniegt, sniegt zināmas dotācijas, tās varbūt bija nepie, nepietiekams un tam līdzīgi, bet es domāju, ka šobrīd jādomā arī par institucionālo aspektu tā, lai šis stabilizācijas fonds varētu darboties kopienas mērogā. Un tas tiktu pakļauts attiecīgai starpvaldību sadarbībai. Tā tad palīdzētu aizsargāt arī eiro kopā. Manuprāt, tas palīdzētu tirgumu ilgtermiņā. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs tāds Eiropas monitorais fonds, kas ļautu tad piešķirt aizdevumus valstīm, kas ir nonākuši grūtībās. Un vai jūs uzskatāt, ka nav pienākus beidzot situāciju šādu fondu veidot? Un vai jūs piekrītat šādai idejai, lūk, par stabilizācijas fondu veidošanu par Eiropas monetāro fondu turpmāko mēnešu laikā? Jo šāda, šāda rīcība, manuprāt, valsts, pasaulē parādītu, ka mēs esam gatavi aizsargāt eiro, bet ja jums šī ideja nešķiet, nešķiet pareizi, tad es gribētu zināt, kāpēc tas tā ir, kas jums ir pret to. Paldies. Paldies, Astrīda. Tālāk. Epinga kungam vārds. Oktobra beigās trešai kungs mm, mm, iztek jūs pilnvar mm, termiņš kā ECP priekšsēdētājs. Jūs mm, pārvaldījot institūciju, kas ir uh, daudz vairāk ietekmes un arī cīņas ieguvusi, bet kā, kā izskatīsies nākotne? ECB uh, loma ir mainījusies um, arī ne tikai attiecībā uz uh, cenu stabilitāti, bet arī uh, kā uh, likviditātes. Uh, garants un a, uh, arī parādzījumus pircējs. Vai ECB nav kļūst par tādu tā kā slikto banku? ECB ir katrā gadījumā Eirozonas valstīm ļoti daudz uh, uh, likviditātes devusi. Bet par kādu summu mēs runājam? Cik daudz valstu parādu no Grieķijas, Itālijas, Spānijas un uh, Portugāles ir iepirkti? Cik uh, liels uh, tas uh, skaitlis ir? Vai jūs varētu to nosaukt? Now... Lielas paldies! Tālāk tautas partijas vārdā Kratas kundze. Paldies, paldies priekšsādātāji. Godātais ECB priekšsādātāji, jūs ļoti skaidri izteicāties par savu misiju, nepieciešamību aizsargāt eiro. Tāpat jūs arī runājat par to pozitīvo tālu, kas ir Eiropai un Eiropai kā valūtai. Bet nesen Lagārdas kundze starptautiska semināra ietvaros runāja par kapitāla pietiekamības regulu Eiropas bankās, pieminēja atbalsta mehānismu. Un kā jūs vērtējat šos, viņu izteiku, šos viņas izteikumus? un šos punktus attiecībā uz Eiropas uh, tirgu. Vai jūs piekrītat Lagardas kundas izteikumiem? Un nesen divas lielas Grieķijas bankas apvienojās. Tiek runāts par līdzekļiem, kas nāk no Kataras. Un vai tiešām šie, šie līdzekļi palīdzēs tikt pārlikvidēts krīzē uh, Grieķijā? Lagardas kundze turklāt arī teica, ka lejupslīdes risks ir ārkārtīgi liels, un tas pat ir ļaunāks nekā inflācijas risks. Ekonomiskā pielāgošanās ir ārkārtīgi svarīga, ja vēlamies panākt reālu uh, ekonomikas atlapšanu Eiropā. Kā jūs saskatāt, kā, kā, kā jūs redzat nepieciešamību pielāgot ekonomiku un ko jūs domājat darīt, lai uh, šīs pozīcijas saskaņot? Paldies! Tālāk Antoni Sančes prasēdo lūdzu. Paldies, Trešēkungs! arī par to, ka jūs tik ātri reaģējāt un tik ātri arī ECB ir reaģējusi. Tagad par procentu likmi. Es mēģinu samazināt inflāciju, bet inflācija tagad nav lielākā tēma. Izaugsme ir zema un eiro ir ar pieauguma tendenci, tad arī inflācija nav tik ļoti izteikta tendence. Uh, Mēs saskaramies ar konkurējošām ekonomikām, un tādēļ procentu likme ir ļoti nozīmīga. Tiek runāts par zemākām procentu likmēm 2013. gadā. Tiek runāts par to, ka Merķkēls kundze vēlas samazināt nodokļus, un tas būtu atvieglojums situācijā. Ko jūs domājat par šādu budžeta politikas atslābumu, jo uh, citos laukos um, šādus soļus nevar veikt. Ja tiek um, restriktīvi pasākumi ievadīti, tad uh, vienmēr kaut kas jādara ar budžetos, un tas ir saistīts arī ar um, parādu nastu, bet uh, no otras puses mēs gribam samazināt uh, parādu nastu, kāda ir valdība, gulst uz valdību pleciem. Otrs punkts Jūs ļoti ātri reaģējāt, bet tā kā nav nekādu citu mehānismu, tad jums bija jājauc tādā veidā, um, kā jūs to darījāt. Ceru, ka Eiropas fonds uh, nākotnē varētu um, līdzīgi rīkoties. Ir skaidrs, ka monetārā savienība, ka tā ir nepieciešama procentu likme, kas būtu realistiska. Tas nozīmē, ka nodokļu augstums dažādām dalībvalstīm um, ir tā saprātīgi veidots vien pret otru. Un tas nevar tikai uh, uz uh, monetāro politiku orientēts uh, fonds noteikt. Mums ir nepieciešama tā teikt citi kritēriji. Paldies un tālāk Olšmīts Alta grupas vārdā. <clears throat> paldies priekšsēdētāji. Un paldies arī Trišē kungam. Jautājums, ko man uzdod manā valstī, ir sekojoši, kur tad ir politiskie līderi Eiropā, vai viņi slēpjas, vai izbraukuši atvaļinājumos, vienkārši trūkst šīs te politiskās līderu vadības, un tā arī kavē visu Eiropu. Mums ir vajadzīga šāda te vadība. Un Es domāju, ka e, jūs, e, vismaz mūsu grupa tā uzskata, esat parādījis šādu līderu vadību. Mums ir vienots mērķis Eiropā un vienots liktenis. Un tad, kad jūs e, runājat par šo kopīgo mērķu, kopīgo likteni, jūs domājat arī manu valsti, jo desmit valstis Eiropā nav eirozonā. Un es tagad baidos, ka tas, kas tagad notiek, padziļina šo plaisu starp eh, eirozonu un neeirozonu. Eh, jo šīs te 17 valstis, kurās tiešām trūk šīs līdera vadības, eh, tas visu grauj un tas šo plaisu padziļina. Uh, Un tas ietekmēs ne tikai šīs 17 valstis, bet tas ietekmēs visu Eiropas Savienību kopumā. Un, un es eh, tiešām vēlos zināt, ko jūs eh, par to domājat un ko darīsiet šajā sakarā savu mandātu, eh, savu pilnvaru pašās mm, pēdējās dienās. Mans otrs jautājums ir saistīts ar mehānismu, ko pieminēja Lūlīngas kundze to varētu uzlūkot kā Eiropas solidaritātes instrumentu, bet vai nav tiesa un vai nav uh, pieļaujami šajā situācijā, ka visa Eiropa šādu mehānismu atbalsta? Vai šis jautājums nav ticis uzdots? Es to jautāju tādēļ, ka dažas valstis, kas nav eirozonā, uh, pašas sev sit pa plecu par to, ka tās ir palikušas ārpusē bet būtībā visus ietekmē tas, kas notiek. Arī tas ietekmē arī Bolas kundzes apvienoto karalisti. Jā, var dzirdēt tur dažādas tur mm, izteikums no Osborna kunga, bet trešā kungs vai nebūtu saprātīgi pacelt šo jautājumu, ka solidaritāte te būtu jāizrāda visām 27 dalību valstīm. Uh, lai darbotos šajos stabilizācijas un atbalsta fondos. Tālāk Otmars Karas lūdzu. Priekšsādātājs kundze, priekšsādātāja kungs. Priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi. Satrākums rāda, ka mēs esam ļoti sarežģītā situācijā tas, kas šeit ir noticis, tā nav spēle, un tas prasa lielāku nopietnību. Mums ir nepieciešama nevis valstu atsevišķu pasākumu un nacionālo interešu īstenošana, bet gan saturiska un plaša masterplāna izman, īstenošana. Mums nav viss eiro krīze, bet mums ir krīze dažu politiķu izturēšanās veidā. Uh, kas nes pienesumu politiskai nestabilitātei, un šī politiskā nestabilitāte stiprina, nestabil, padziļina nestabilitāti finanšu tirgos. Tādēļ es domāju, ka mums ir jādara tas, un jāturpina tas, ko esam jau darījuši. Mums ir uh, jāizno Māstrihts uh, līgums un uh, monetārā unija. Tā seko politiska ekonomiska Tas ir šis nepieciešamais solis, un tas nevar tikt panākts kā papildu solis, un tādēļ valstu valdību vadītāji nevar uh, tā blakus īstenotajam darbam būtu arī ekonomikas pārvaldība. Šodienas sēde ir arī skaidrs signāls tam, ka mēs vēlamies Eiropas pilsoņu uh, varu. Un ekonomikas, sociālā politika, nodokļu politika, tajā būtu uh, kopējiem un mehānismi, kāda ir nepieciešama monetārai unija, ir uh, tādi, ka mums ir nepieciešama ekonomikas un sociālā savienība un soli pa solim jāiet šajā virzienā. Runa neiet ne tikai par eiro, bet par Eiropas Savienības uh, rīcību darbību un par to, ka jāatgūst uzticība Eiropas Savienības rīcības spējā. Un es gribu uzdot jautājumu ko jūs ar to domājat, sakot, ka finanšu ministri un valdību vadītāji, tiem jāuzņems politiska atbildība uh, visas Eiropas līmenī par eiro, ka viņiem šī atbildība jāuzņemas. Thank you very much. Now... Liels paldies! S un D grupas vārdā Siklunas kungs. Trišē kungs krīzes sākumā Jūs eh, pilnīgi atbilstoši sacījāt, ka faktiski tā nav eiro krīze, bet atsevišķu valstu eh, krīze. Bet nu, tagad viss izskatās otrādi. Vājākās ekonomikas cieši tādēļ, ka tās atrodas Eirozonā. Mums jāatzīst, ka Eirozonas pati arhitektūra ir kļūdaina. Uh, Un tagad mēs, protams, varam teikt, ja dalība valsts būtu darījuši tā vai citādi, e, faktiski tādai sistēmai, izturīgai sistēmai vajadzētu izturēt e, triecienus. Vai jūs nepiekrītat, ka ir bijis daudz konstruktīvu pied, e, priekšlikumu Un faktiski mums ir jāatrod kaut kāds vienots uh, risinājums par ekonomikas pārvaldību. Nu, solidaritāte tas ir pats par uh, sevi, un bez tās mēs nekur tālāk nevirzīsimies. Jā, paldies, un visbeidzot EPP vārdā Taisauts kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs sacījāt, ka eiro glābšana, glābšanai nevajadzētu sagraut Eiropu pašu. Un es reizēm nespēju naktīs gulēt, esmu nobažījusies. Ir daudz dažādu ideju, priekšlikumu, ar kuriem nāk eh, klajā ECB, un jūs uzņemties savu atbildību, tas, protams, ir labi, taču mēs skatāmies, kā rīkojas nacionālās valdības un parlamenti, uh, Visi koncentrēs tikai uz savām nacionālajām interesēm. Mēs balsojām par eh, sēšu dokumentu pakotni, mums ir galīgais balsojums priekšā, bet dalībvalstis kavē šīs lietas. Mums ir uh, ārkārtas fondi, bet ir valstis, kas vēlas izdot pašas eh, savas. Uh, obligācijas, un tad ir dažādi fiskāli pasākumi, ko realizē dalība valstis, eh, tiek runa par uh, vienoto uh, korporatīvo nodokli un tā tālāk. Ir piedāvāts ļoti daudz dažādu lietu un daudz dažādu pasākumu. Ja mēs izrādītu solidaritāti un strādātu kopā, tad mums būtu iespēja izrauties no uh, krīzes šeit, Eiropas parlamentā ir atsevišķi deputāti, kas vēlas uzņemties atbildību, un es esmu to starpā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies! Jā, tiešām daudz jautājumu atkārtojās, bet jums tik un tā ir ļoti daudz. Uh, Eh, uz ko jāatbild, un es izmantošu tagad arī visu pārtraukumu, kas bija paredzēts eh, starp šīm divām eh, sanāksmēm. Bet, nu, lūdzu, cenšaties iekļauties, ja varat, šajās desmit minūtēs. Paldies, priekšsēdētāji, neesmu pārsteigts šajos apstākļos par to, ka es saņēmu tik daudz vēstījumu, novērojumu. Uh, un arī tik daudz jautājumu gal galā, un es centīšos atbildēt pēc iespējas koncentrētāk, atbildot uz visiem, visām šīm piezīmēm. Vispirms es vēlētos sacīt, ka uh, valdes un ECB pārvaldes uh, vārdā un arī centrālo banku priekšsēdētāju uh, vārdā uh, Eh, varu pateikties par jūsu komentāriem, un mēs augstu vērtējam eh, to, ka jūs esat eh, atzinīgi novērtējuši to, ko mēs esam darījuši pēdējā laikā. Daudz no jums atzīmēja, ka mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti un es varu sacīt, ka pēc tam, kad mēs izveidojām eiro, eh, mēs šo cenu stabilitāti esam nodrošinājuši. Protams, tas ir viens no šīs te stabilitātes eh, pamatiem, vismaz kāds var eh, cilvēkus mums var paļauties vismaz uz kaut ko, un jūs zinat, ka 12 gadu laikā mēs esam saglabājuši šo inflācijas līmeni aptuveni 2% līmenī, un mēs esam apņēmības pilni realizēt to, ko Eiropas demokrātiskās valdības mums ir uzticējušas. Un visās aptaujās, ko mēs esam veikuši, mēs no iedzīvotājiem saņemam šo vēstījumu par to, ka tas tiek uh, vērtēts. Uh, un cenu stabilitāte, protams, tajā visvairāk ir ieinteresēti tieši trūcīgākā mūsu iedzīvotāja daļa. Runājot par monetāro politiku, mm, ir jāsaka, ka mēs darām to, kas mums ir uzticēts, nodrošinām cenu stabilitāti un arī e, inflācijas, veicam inflācijas prognozes un inflācijas m, regulēšanu. Un ekonomikai, protams, ir jāaug, mums ir jārada darba vietas, tas ir tiesa, bet es nedomāju, ka šīs lietas ir pretrunā viena ar otru. E, piemēram, ja mēs šos te e, inflācijas prognozes nevarētu attaisnot, tad iedomājieties, kas notiktu ar ilgtermiņu procentu likmēm. Tās sāktu uh, iekasēt samaksu par prognozējumu pieaugošu inflāciju un līdz ar to eh, patērētājs eh, nevarēs paļauties uz to, ka valūta saklabā savu vērtību ilgākā laika posmā. Un Mēs līdz ar to pilnībā daram to, ko ir e, noteikusi mūsu mandāta definīcija, un mēs arī nodrošinam labklājību Eiropa zonā, kas attiec uz likviditātes jautājumu. Šo jautājumu uzdeva daudzi deputāti. Kāda tad ir situācija? Divas piezīmes. Mm, ja jūs esat tālāk pārāk pretīm nākoši un nodrošinat pārāk, pārāk lielu likviditāti bankām un pietiekami tās nekontrolējat, nekontrolējat savus riskus, tad jūs esat gājuši par tālu. Tā ir viena galējība. Otra galējība, jūs esat pārāk konservatīvi, jūs pietiekoši daudz nepiešķirat, un līdz ar to jūs nenodrošinat attiecīgo ekonomikas izaugsmu ar finansējumu. Nu, šeit cipari ir svarīgi, jo, galvā, mēs te runājam par cipariem, par skaitļiem. Ja mēs paņemam Eirosistēmas kopējo bilanci, ne tikai ECB, bet visu Nacionālo banku bilanci. Pirms krīzes sākās krīze, Pirms sākās šis te turbulences 2007. gada jūnijā un situācija, kāda tā ir šodien, es veicu salīdzinājumu. Mūsu konkrētajā gadījumā visā, visā eiro sistēmā ir pieaugusi par 77%. Federālo rezervu sistēmas bilance ir pieaugusi par 227%. Uh, apvienotās karalistes uh, bilants par 200% un tā tālāk. Es varētu turpināt, bet vienkārši dod jums tādu uh, ieskatu, ko tad mēs esam darījuši. Uh, un e, mēs esam darījuši to, kas mūsuprāt ir e, jādara šādā situācijā, ņemot vērā to, ka mums ir jāveic nestandarta pasākumi, ņemot arī fiksēto e, likmju aizdevumus, lai nodrošinātu banku funkcionēt spēju. Un tātad tas viss ir saistīts ar attiecīgu pasākumu un pēc tam šī pasākuma atspoguļojumu par to, kādus riskus mēs esam gatavi uzņemties un kādus nē. Tā tad varu apliecināt e, gan tiem, kas uzskata, ka mēs esam pārāk pretim nākoši un gribētu runāt arī pretī tiem, kas uzskata, ka mēs esam pārāk e, konservatīvi. Kas attiec uz ķīlām? Mm, mēs šeit eh, veicam pilnu risku analīzi un pievēršam eh, uzmanību tam, kādus riskus uzņemamies. Kas attiecas uz bankām kopumā, un kā jau tika teikts, un tas ir svarīgi. Mums tikko bija šis stres tests, tas ir atklāt, eh, šis process ir atklāts, viss ir kontrolējams, ieskaitot uh, katras bankas bilanci visos sīkumos. Tas ir pirmais novērojums. Otrakārt, Katru mēnesi mēs prasam uh, no bankām uh, aktualizēt savas bilances, jo var jau to visu izdarīt eh, vis, dažādos veidos. Var, uh, piemēram, samazināt atalgojumu saviem darbiniekiem, var attiecīgos aktīvus iznest ārpus bilants un tā tālāk. Tāpēc mēs prasam uh, attiecīgi aktualizēt šos te bilants, lai iekļautu jaunos aktīvus, rekapitalizāciju un tā tālāk. Un sākumā es jau sacīju, ka visai Eiropas banku sistēmai kopumā mums ir liels apjoms e, ķīles garantijas, kas norāda, ka likviditātes problēmai Eiropas banku sistēmā nevajadzētu rasties. Uh, Mums ir, nestand, mums ir šie nestandarta pasākumi, kas piešķir likviditāti, eh, par, ko mēs piešķiram par fiksētām likmēm, un mums ir arī attiecīgais ķīls nodrošinājums, kas ir 13 līdz 14 triljoni. Varbūt es eh, varētu pakomentēt arī monetārās politikas jautājumus. Eh, daži parlamenta deputāti eh, minēja, ka mums ir jānodrošina to, lai mūsu monetārā politika un mūsu eh, nostāja monetārās politikas jomā pareizi tiktu novadīta uz visu eirozonu, jo ja nedarbojas tirgi, mums rodas problēma. Līdz ar to e, tirgus funkcionēšana ir katras valdības e, atbildība. Viņa katra valdība izdod savus vērtspapīrus un par tiem ir atbildīga. Protams, tā tas ir, taču mēs domājam, ka pastāv arī koleģiāla atbildība, jo stabilitātes un izaugsmas e, pakts, pakts būtībā ir izveidots tādēļ, lai kontrolētu, kas tad notiek eiro zonas iekšienē. Un tas tika radīts, eh, lai varētu pateikt, ka mēs neesam pilnīgi politiska eh, federācija, bet vienotā eh, valūta. Mm, tomēr šai sistēmai ir noteiktas fiskālās politikas, kas ir saskaņotas Eiropas līmenī. Un tas nav tikai pārvaldības jautājums kas ir likts uz spēles, bet e, tas neapšaubām ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Tātad, lūk, ir šī atbildība. Mēs e, valdībām cenšamies to, nu, uz to norādīt pietiekami skaidri, par to nav nekādu šaubu, nav šaubu par mūsu nostāju. Piemēram, Grieķija tika finansēta caur ASV, tad, kad nebija tirgos nekādas uh, Uh, krīzes. Un jāsaka, ka uh, nu, parlaments toreiz neklusēja, uh, mēs arī ne, un tad mums jau radās pirmās problēmas valdē, kad mums nācās Eirozonas lielajām valstīm norādīt, ka šīs valstis iet nepareizā virzienā, cenšoties vainot stabilitātes un izaugsmas paktu. Nu, tas būtu tas, kas mums ir jādara, tas ir mūsu pienākums. Un es jau to paskaidroju, ka ir šīs monetārās politikas nodošanas jautājums. Un mēs sagaidām, ka valdības pašas saskaņā ar to, kā tās lēma 21. jūlijā, spērs atbilstošus soļus, lai nodrošinātu finanšu stabilitāte Eirozonā, un tās to izdarīs pašas valdības to spēj, un ir devušas iespēju arī mums iejaukties sekundārajā tirgū. Runājot par šiem vispārīgiem jautājumiem, atkal ir jāatskatās uz bilancēm, kā es jau minēju iepriekš, visu, ko mēs uh, E, esam darījuši. Mēs esam publicējuši tātad kopējos skaitļus par mūsu veikto inter, intervenci šajā noteiktajā programmā, un tas bija 1,25 miljārdi. Tātad e, kopš sāka darboties stabilitātes mehānisms. Tātad tas ir pāris nedēļu laikā, un to es jau minēju pašā sākumā. Un, un tas attiec uz sistēmu kopumā. Tas nav tikai ECB, tas attiec uz ECB un visām nacionālajām bankām Eirozonā. Un tad ir daudz, daudz, daudz citu jautājumu, par ko tika runāts pārvaldība. Jā, neapšābāmi pārvaldība ir daļa no šiem primāriem jautājumiem. Un daudzi interesēs tieši par šo jautājumu un atgriezās pie tā atkal un atkal. Jūs zināt labāk, kā jebkurš cits eh, notiek sārunas un tām ir jānoslēdz pēc iespējas ātrāk. Mēs vēlamies steidzamu risinājumu, mēs atbalstam parlamentu par šīm te pēdējām debatēm, kas notiek par sešu dokumentu pakotni. Un e, valsti, valdību galvas nolēma, ka ir jāuzlabo situācija ar pārvaldību un es domāju, ka viņi ir daudz vairāk pietuvinājušies eh, parlamenta eh, viedoklim. Es, protams, nevaru runāt viņu vārdā, bet man eh, liekas, ka es esmu to novērtējis pareizi. Tad, kad mēs runājam par pārvaldību, tad ir jābūt praktiskiem. Mums ir situācija, protams, jāuzlabo, un ar šiem sešiem eh, dokumentiem to, protams, sešiem likumdošanas aktiem to var izdarīt, bet šobrīd ir ļoti svarīgi to izdarīt ātri. Tas ir būtiski svarīgi un eh, tas sasaucas ar lēmumiem, ko valdību galvas pieņēma 21. jūlijā. Eh, Āhenas samita laikā es runāju par rītdienu un dienu pēc rītdienas, un tāpēc eh, jums ir skaidrs, ka es tikai pilnībā varu piekrist ka tas, kas tiks izlēmts par uh, pārvaldības uzlabošanu, ir svarīgs, tam ir jābūt ātri, bet mums tas ir jāturpina uzlabot arī tad, kad tas jau tiks pieņemts. Mums ir jāveic tāda caurskate uh, un analīze par šo krīzi, kas radās 2007. gadā. Uh, Nu, šāda te krīze atkārtojas ik pēc 66 gadiem, bet jāsaka, šī ir vissliktākā, visdziļākā krīze kopš otrā un arī pirmā pasaules kara. Mēs neesam atbilstoši spējuši rīkoties pietiekam ātri gan centrālo banku līmenī, gan ECB līmenī, un krīze jau nav beigusies, tā turpinās, tā ir izgaismojas atsevišķas atsevišķ vājās puses, ne tikai Eiropā, bet arī Japānā, ASV, un gal galā mums tagad ir e, jāsastopas ar visām tām sekām, kas no tā izriet. Un daudzi parlamenta deputāti jau tieši eh, runāja par. E, struktūrālo dimensiju. Šodien mums ir jādara tas, jāpild tie lēmumi, kas ir pieņemti, un e, jāizkristalizē un jānoslīpē viss tas, kas tika nolēmts 21. jūlijā un attiecīgi jārīkojas. Nezinu, vai jūs dosiet man vēl laika, bet e, es jau esmu pārsniedzis to, ko jūs man e, atvēlējāt. Mēs esam ļoti piesardzīgi, lai nepārsniegtu eh, savu mandātu. Mums ir jānodrošina eh, cenu stabilitāti. Jūs mums to uzdevāt, un mēs to esam izdarījuši, un šobrīd, kad es ar jums runāju pat šajā krīzes situācijā, mēs eh, esam saglabājuši tirgus uzticību, tātad visi novērt, Nu, visi vērtētāji ir um, atzinuši, ka uz mums var paļauties. Un mēs, protams, darbojamies īpašos apstākļos. Mums ir ļoti grūts laiks pašlaik, tieši tāpat kā tas ir visām citām centrālajām bankām un valdībām, bet ko mēs darām? Tikai caur monetāro politiku, kas ir mūsu atbildība. Uh, Mēs pieņemam nestandarta lēmums, tad, kad tas ir nepieciešams, ja e, monetārās politikas mērķu vārdā šāda rīcība ir attaisnojuma. Un, kas attiecas uz eirozonas ietekmi kopumā, un, tātad kādā veidā mūsu lēmumi vai lēmumu trūkums varētu to e, eirozonu ietekmēt. Mēs kontaktējamies ar valdībām, mēs sūtam savus vēstījumus, mēs neiegrimstam e, pārunās, mēs vienkārši pasakām viņiem, vai mēs, mēs vēlamies atgriezt ticību tirgiem, kas ir ievērojami pavainājusies, tas ir pareizais virziens, un tad tiek pieņemta attiecīgi lēmumi. Un, manuprāt, manuprāt, ir šī te izpratne par to, kādēļ tas ir nepieciešams. Un līdz ar to mēs esam pieņēmuši lēmumus, izpētot to, kas ir noticis, bet tās nav sarunas. Un tas ir svarīgi. Un tieši to ir ļoti svarīgi saprast. Paldies! Thank you very much! Paldies, saka priekšsādātāji! Thank you, thank you very much. Um, I think... Tiešām liels paldies, saka priekšsēdētāji. Nu, es gribētu cerēt, ka mums izdosies jūs uzklausīt vismaz vēl vienu reizi, pirms jūs nodosiet savu amata grožu nākamajam e, kolēģim. Un vēlreiz varēsim jūs izprašņāt par šo jūsu nospēlēto lomu. Paldies jums vēl vienreiz. Tagad pavisam, pavisam, pavisam īsa pauze. Faktiski gandrīz nebūs pauzes, jo uzreiz tūlīt pāriesim tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Right, if everybody could begin to, to settle down so that... Gribētu lūgt visus. Gribētu visus lūgt pamazām ieņemt vietas, tā lai mēs varam sākt darbu. Ministra kungs ir ieradies, viss ir klāt. Paldies! Deputāti, lūdzu, ieņemiet vietas, apturiet visas sarunas. much, everybody. Um... Paldies visiem! Kā jūs zinat, esam jau nedaudz aizkavējušies ar savu darba grafiku, bet tiešām ceru, ka mums izdosies visus jautājumus vēl apskatīt. Lūdzu, esam nonākuši pie otrajām šīs dienas debatēm, un tās ir debatas par to, kā atgūt uzticību tirgumu, leģislatīvu un institucionālu risinājumu. Nu, nezinu, vai mums, man jums jāsaka vēlreiz, ka, lūk, uh, apspriedīsimies Jāce Krastovskiju kunga klātbūtnē. Viņš ir polijas finanšu ministrs. Nu, kā zināms, Polija ir prezidenta valsts padomē. Tāpat klāt ir arī Žans Klauds Junkers un ekonomikas un monetāro lietu komisārs Oli Rēns. Lūk, šādā kārtībā viņi arī mūs uzrunās. Es neatkārtošu nekā, nevienu no saviem iepriekšējiem paziņojumiem, ko izteicu jau sanāksmes sākumā. Drīzāk došu vienkārši vārdu uzreiz runātājiem, bez liekas vilcināšanās un kavēšanās. Es gribētu lūgt arī žurnālistiem pamazām pagaist te no mūsu acu priekšas, tā lai runātājs varētu arī redzēt. Un vispirms došu vārdu ministram Jācekam Brustalskim. Lūdzu. Pani, pani Paldies priekšādātā, dāmas un kungi! Tas ir gan gods, gan privilēģija man šodien būt šeit, jūsu priekšā piedalīties šajās debatēs, pārstāvot polijas prezidentūru. Vasarai ejot redzējām, ar kādu ātrumu apmēros pieņēmās krīze, kā tā vērtās plašumā šeit Eiropā un arī Eirozonā konkrētāk. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs, kā Eiropas, lai mēs, kā Eiropas institūcijas, parlaments, komisija un padome, lai mēs varētu izanalizēt iemeslus, eh, kas izraisīja šo krīzi. Svarīgi rast arī atbilstīgus risinājumus attiecīgajām problēmām. Iesākumā gribētu atsaukties uz iepriekšējo debašu sadaļu, kurā piedalījās Žāns Klauds Trišē. Gribētu teikt sakojošo. ECB rīcība visas vasaras gaitā un it īpaši augustā, manuprāt, bez jebkādām šaubām un iebildēm uh, un to saku uzņemoties pilnu atbildību par saviem vārdiem, e, palīdzēja Eiropu glābt. Domāju, ka jebkādas šaubas vai vilcināšanās no ECB puses varētu būt novedušas šajās grūtajās dienās pie daudz ļaunākas situācijas, pie situācijas, kas šobrīd būtu ļoti dramatiska un dramatiski sliktāka. Man personīgi nav nemazāko šaubu par to, ka ECB rīcība un īstenotie pasākumi bija pilnībā atbilstīgi un pilnībā e, saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Ne tik vien legāli mm, tajā attiecīgajā brīdī, bet turklāt šie pasākumi bija arī absolūti nepieciešami. Un tieši tāpēc Domāju, ka mums pilnībā jāapzinās, par šo jāapzinās šis fakts, un mums vajadzētu arī paust atzinību ECB par paveikto un arī pašam trešai kungam. Domāju, ka mēs kā Eiropa šobrīd sastop, sastopamies ar ārkārtīgi lieliem izaicinājumiem. Polijas premjerministrs Tusks savā uzrunā Strasbūrā Eiropas parlamenta priekšā skaidri un gaiši pateica, ka bez solidaritātes Eiropa no krīzes nespēs izkļūt. Domāju, ka mēs to ļoti labi redzam šos vārdus īstenojamies dzīvē šodien pagājuši tikai 6 vai 7 nedēļas kopš šīs polijas premjera uzrunas. Un lūk, patiešām sastopamies ar izvēli. No vienas puses solidaritāte, no otras puses Eiropas sabrukums. Nu, un, protams, ka solidaritāte prasa arī attiecīgu izpratni par to, kādas ir mūsu paša intereses, kādas eh, ir intereses valstīm, kam ir pārpalikums, tam jāsaprot, eh, šīm bagātajām ziemeļvalstīm arī ir jāizprot situācija, tāpat ir arī jā, jāizprot, cik ļoti nepieciešams reformas valstīs, kas ir Eiropas dienvidos. un kas šobrīd daudzas piedzīvo problēmas. Bet tāda jau ir šī solidaritātes paša raksturīgākā iezīme. Ja mēs palīdzēsim viens otram šodien, tad varbūt jau tuvākajā nākotnē mēs saņemsim uh, atkal šo atbalstu atpakaļ. Dodas devējiem atdodas. Un solidaritāte ir ne tik vien to interesēs, kas saņem palīdzību, bet arī to interesēs, kas šo palīdzību sniedz. Nu, ļaujiet man pieminēt vienu aktuālāko jautājumu. Nu, lūk, un tā ir šī pakotne ar sešiem dokumentiem. Pie šiem dokumentiem eh, joprojām tiek strādāts, tā, šie dokumenti tiek apstiet Eiropas parlamentā un, Eiropa, un Polijas prezidentūra eh, uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi šos dokumentus tālāk arī pieņemt. Šie dokumenti ir svarīgi, šie likumi ir svarīgi makroekonomiskai situācijai, un tā ir, tie ir vajadzīgi Eirozonas valstīm. Tālāk Eirozonas integrācija jāīsteno kopienas mērogā, pēc iespējas lielākā mērā. Un Polija ir valsts, kas nav eirozonā. Un tāpēc mums ārkārtīgi svarīgi ir tas, lai integrācija turpinātos pamatojoties uz kopienas principiem. Tāpat laikā mums visiem vajadzētu saprast, ka krīze, ar ko sastopamies šobrīd Eiropā, ir tik ārkārtīgi nopietna, ka, ja mēs kā Eiropas institūcijas, padomu komisija un parlaments nespēsim rast risinājumu un pieņemt šos sešus pakotnes dokumentus, tad tādā gadījumā tas viss var beigties ļoti dramatiski. Mums ir vajadzīgs strauji nonākt pie kopējas nostājas. Mums ir jāspēj šie seši dokumenti arī īstenot tālāk un tālāk, vai nu jums tas patiks vai nē, protams, dalību valstis attiecīgi būs spiestas rast dažādus risinājumus. Jo, ja, ja šie dokumenti netiks pieņemti jo tās taču sastopās ar šiem draudiem gan Eirozonas ietvarā, gan Eiropā vispār. Un tāpēc Polija kā dalībvalsts, kas ir pilnībā pārliecināta par to, cik ārkārtīgi svarīgi izmantot kopienas metodi, uzsver, ka jautājums par šiem sešiem pakotnes dokumentiem būs tāds kā lakmus la, tests mums visiem, Eiropas iestādēm. Tas būs tests, tā būs pārbauda tam, vai mēs spējam izmantot kopienas metodu, lai rīkotos strauji un efektīvi. Un noslēgumā gribētu teikt, lūko, ja mums neizdosies nonākt pie, doku, pie šo dokumentu apstiprināšanas, tad pilnīgi noteikti, bez kādām šaubām, tiks meklēt risinājumi, un šie risinājumi nebūs saskaņot ar kopienas mērogu. kas, protams, ļoti neveiksmīgi šajos grūtajos laikos. Un vēl viena lieta, ko gribēju piemetināt. Mums jāsaka tas skaidri un gaiši. Analītiķi daudz kur, uh, īpaši privātajā tirgu, ir teikuši, ka tālāki, tālāka pielāgošanās, tālāka budžeta samazināšana un izaugsmes prognožu samazināšana gan Eiropā, gan eh, pasaulē ir kaut kas tāds, kas nav novēršams. Un tāpēc mums nevajadzētu pašiem sev mānīt un paļauties uz uh, eh, veltām cerībām. Šī lejupslība, šī attīstības ātruma samazināšanās ir gaidāma. un, protams, tā lielā mērā saistīta arī politisko neskaidrību, kas skar Eirozonu un šos sešus pakotnes dokumentus. Uzņēmēji, kas grasās pieņemt lēmumu par investīcijām tādā vai citādā projektā un pasākumos, ir ļoti labi informēti par to, kāda ir riski, kāda ir neskaidrība un ar ko ir saistīta, un ar ko saistītas viņa investīcijas. Nu, un, protams, ka draudi izriet no tā, ka mēs nespējam strauji pieņemt lēmumus, un tas tā gadās nereti. Pats saskaroties ar konkrētiem faktiem, tāpēc esmu pārliecināts, ka ļoti svarīgi pašreizējās eh, attīstības ātruma samazināšanās kontekstā ir mūsu politiskā spēja, jeb nespēja pieņemt straujus un efektīvus lēmumus, runājot par integrāciju. Jo šādiem lēmumiem vajadzētu spēcināt eirozonu, vajadzētu piešķirt tādus ekonomiskās pārvaldības aspektus, kas nepieciešami un tas palīdzētu spēcināt arī Eiropas Savienības kopumā. Paldies, paldies, saka priekšsādātāji. Un tagad tālāk došu vārdu Eirozo, Eirogrupas priekšsēdētājiem Žanam Klaudam Junkeram. Lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, priekšsēdētāja kungs, ministra kungs, um, komisāra kungs, tāms un kluba deputāti, dārgie draugi. Esmu ļoti iepriecināts uh, šeit tikties ar jums pēc uh, vasaras uh, brīvlaika, bet tas gan īsti nebija brīvlaiks, jo vairāk laika pavadīju pie telefona nekā uh, tur, kur domāju, ka varēšu atpūsties, kad pēdējo reizi jūs redzēju. Es ceru, ka uh, šis uh, rudens būs mazāk uh, ar darbu sāstīts nekā atvaļinājuma laiks augustā. Esmu ļoti gandarīts uh, jūs redzēt. Un, uh, mūsu vēlme bija atjaunot uzticību tirgiem. Es domāju, ka tam ir jābūt mūsu uzdevumam un ka jādara viss, lai eh, tas arī īstenotos eh, faktos un lai īstenot tos lēmumus, kādi tika pieņemti galotņu eh, tikšanās laikā 21. jūlijā. Tikās Eiro zonas valstu valdību vadītāji Un uh, dažkārt ir bijušas arī ar interpretācijas uh, pēc uh, sēdēm. Es biju Austrijā atvaļinājuma laikā, netālu no Bavārijas, un Bavārijā parasti saka, ka nevajag katru dienu ko jaunu mm, ieviest. Nu, apmēram tā uh, skan šis teiciens, nu, man liekas, ka tas tā arī ir. Uh, Ferbera kungs uh, smaida, tas pierāda to, ka uh, labu runāju uh, arī vācu dialektā. Nu, visi varēs iztulkot to dažādās valodās un arī jūs politiskajā grupā varēsiet par to stāstīt. Tā ir arī mana politiskā grupa, protams. Mēs darījām visu, lai tie lēmumi, kas tika pieņemti 21. jūlijā, tiktu ieviest realitātē. Un tā stratēģija, kāda ir arī mūsu stratēģija, tā ir Eirozonas valsts stratēģija, ir vērst uz to, nu, lai šīs 21. jūlija pārdomas ievest. Proti jāstiprina ļoti būtiski stabilizācijas, finanšu stabilizācijas instrumenti, SFF e un nākotnes Eiropas stabilitātes instrumentu. Runāšu arī par jauno programmu Grieķijai un privātā sektora iesaisti, kā arī budžeta konsolidāciju un ekonomiskās pārvaldības uzlabošanu. Tagad runājot par Grieķiju, jāsaka, ka mēs pieņēmām lēmumu izstrādāt jaunu programmu kopā ar SVF un arī privātos sektoru uh, programma ir uh, ārkārtas un īpaša. Visi trīs aktieri ir uh, vienojušies un, un nešaubjos, ka Grieķija būs uh, spējīga pārvarēt saržģīto situāciju, kurā tā pat laban atrodas tieši šajā brīdī, kad runājam. Mēs uh, pieņemam lēmumu pirms. Uh, Uh, šos um, lēmumus sākām īstenot, samazināt uh, procentu aizdevumu likmi, procentu likmi Grieķijai, lai vienkāršotu un uzlabotu uh, maksājumu balansu 3,5%. Un kā es teicu, pagarinājām aizdevuma ilgumu vismaz minimums 15, maksimums 30 gadi un 10 gadu vēl arī tāds papildu periods. Un reprofilējot grieķu parādus, tie tika uh, komentēti un ļoti dažādi šie komentāri bija un arī man vērsti. Bet Eirogrupa un arī uh, padome uh, runā 109 miljārdi plus 24 miljārdi no pirmās programmas, kas vēl nav uh, iztērēti. Šie finanšu līdzekļi neseks tikai budžeta, uh, to, kas ir uh, Grieķijai nepieciešama, bet arī citi, un tas ir arī mm, daļai uzpērkot valsts parādus un Grieķija, Grieķijas parāds varēs eh, tikt uzlabots, un tas būs ļoti būtisks solis. Tātad Grieķijas programma eh, īsteno arī eh, to zinātību, kāda ir mūsu rīcībā, un septembrīdu um, būs pieejams arī trojkas ziņojums pirms sastāv pārskaitījuma Grieķijai, kas būs septembrī notiek diskusijas par uh, kulturālo garantiju. Garantijas uh, par tām tiek diskutēts. Un tas ir tāds uh, temats, uh, ko Somija ierosināja un sakot Somijam citas dalībvalsts. Man nepatīk šī mehānisms un man nepatīk arī šie divpusējie. Uh, Mm, soļi kādas un vienošanās kādas noslēdz uh, uh, atsevišķas valsts Somijas uh, iestādes, un Somijas valdība vērs mūsu uzmanību uz uh, šo um, Somijas prasību un Somijas soli, un tā ir arī uh, valdības programmas uh, sadaļa padome, Eiropadome. Tā diezgan, nu, plūstoši formulēja, ka Grieķijas un Somijas iestādes tiek autorizētas rast divpusēju vienošanās, bet mēs mēģinam rast citus risinājumus, mēs esam gluži tuvu tādu atrašanai. Un nedomājiet, ka tāda divpusēja kolaterāla garantija jautājuma risināšana aizvietos lēmu pieņemšanu 21. jūlijā tika lēmts par uh, to, un Eiro un grupa strādā, lai iesniegtu priekšlikumu. Es domāju, ka šis priekšlikums uh, apmierinās visas uh, Eirozonas valstis. Privātā sektora uh, iesaist un apņemšanās uh, 135 miljardu apmērā. Par to tiek runāts, uh, tas ir attiecināms uz. Uh, 2011. un 2020. gada obligācijām, vērtpapīriem, kad jauni tiks emitēti. Zaudējumi 21% privātā a, sektorā, un daži domā, ka tas nav pietiekami, ka tas tāds vidējs skaidrs, bet es gribu teikt, ka reti ir a, tādas iespējas pieejamas, a, kurās risinājumi ir atrodami tādi, kādas atradām Grieķijām, un kurās šādas sektora iesaist notiek. Un es domāju, ka privātā sektora iesaistīšanās samazinās arī Grieķijas parāds aptuveni 12% apmērā ir pelnījusi mūsu uzmanību, un es domāju, ka par šo jautājumu vajadzētu un tā saprotošāk un atzinīgāk uh, izteikties, nekā līdz šim ir bijis. Tagad uh, elastīgums un arī uh, Eiropas uh, um, pasākuma apjoms. Um, tehnisks dabas jautājumi tiek uh, risināti piekdien vakarā. Tika runāts par uh, kompetences paplašinājumu un aptvērumu uh, Eiropas e EFSE institūcijām, un mēs mēģinam atrisināt šo jautājumu nākošo dienu laikā, ir sasniegt vienošanās par reformām. Un Eiropas stabilitātes mehānisms, par to ir sasniegt vienošanās pēdējo dienu laikā. Un Eiropas uh, stabilitātes mehānisms un arī ESFF e mehānisms un noslēgtie līgumi, tas ir jauns uh, labs solis. Tagad par īriju. Esmu ļoti apmierināts ar uh, jauniem soļiem, kādi ir uh, panākti. Mēs redzam, ka nu, par labajām ziņām nekad nerunā, bet nu, sliktās ziņas. Uh, mūs nesasniedz, tas nozīmē, ka īrija uz tādu labu ceļa. Tā daudz eh, nu, zaudēja no iepriekšējā spēka, bet uh, varēja vismaz pusi no zaudējumiem uztvert. Un kopš tās iestāšanās Eirozonā ir bijis spēcīga Portugāli, uh, eh, jau no paša sākuma īsteno savu programmu un um, tā atrodas uz laba ceļa. Un es esmu ļoti apmierināts uh, par īrijas un Portugāles. Uh, elementu īstenošanu, un tas uh, ir ļoti labi. Bet uh, par Grieķiju runājot, um, secinājums varēsim izdarīt pēc trojka ziņojuma, uh, kas tagad tiek sastādīts. Ir vēl ļoti daudz, kas, uh, ko gribētu teikt, bet skatos, ka jau 10 minūtes, 25 sekundes esmu norunājis, un varēšu atbildēt uz uh, jūsu jautājumiem vēl um, nedaudz vēlāk. Paldies! Paldies, vai nav brīnišķīgi? ka cilvēks sāk uztraukties tad, kad kaut kas ir jāuzlabo. Bet tālāk es došu vārdu komisāram Olī Rēnam. Paldies, paldies, ka skatījāties uz mani, un es vēlētos pateikties par uzaicinājumu uz šo tikšanos. Un vispirms es vēlētos sākt ar pašreizējās ekonomiskās situācijas analīzi un to, kāda ir situācija finanšu tirgos. Uh, un pēc tam uh, pievērsīšos likumdošanas jautājumiem un institucionāls dabas jautājumiem, kas ir saistīti ar krīzi. Uh, mēs ļoti intensīvi esam strādājuši vasaras laikā, īpaši sadarbojušies ar Junker kungu, un es centīšos izvairīties no atkārtošanās, neatkārtojot to, ko viņš jau jums uh, teica Un es piekrītu viņam dažos jautājumos un došu Žanam Klodam iespēju piekrist man dažos jautājumos. Tātad, kāda ir situācija? Šī gada pirmajā pusā Eiropas ekonomika uh, sāka savu pakāpenisko atvesaļošanos. Diemžēl šis temps ir nedaudz samazinājies. IKP IKP eh, diezgan strauji pieauga eh, pirmajā pusgadā 0,8% no kvartālu uz kvartālu, eh, taču otrajā kvartālā jau bija vērojams tempu palēninājums 0,2% un tā vēl pēdējā laikā ir novērojama vēl lielāka izaugsmas palēnināšanās. Uh, Nu, jāsaka, ka e, šādi te e, cikliska samazināšanās nav nekas neparasts, jo mm, atvesļošanās aizņem vairākus gadus, tādēļ mums nebūtu e, jābūt pārsteigtiem par to, mm, kā tas notiek seko pēc tam, kad ir bijusi tik dziļa krīze gan privātajā, gan publiskajā eh, telpā. Finanšu eh, tirgos arī situācija eh, uzlabojās vasaras sākumā, un tas, kas tagad notiek, tā faktiski te varētu vilkt zināmas paralēles starp to, kas notiek reālajā ekonomikā un finanšu tirgos. Kā veids un kā notiek Eiropas ekonomikas attīstība? Reālā tautsēmniecība, reālā ekonomika un finanšu tirgi darbojas sinhronāk. Un e, tieši tādēļ manis uztrauc šī te finanšu tirgus e, turbulence, kas e, ietekmē arī nodarbinātības situāciju un situāciju reālajā ekonomikā. Un tādēļ ir ļoti svarīgi šīs te turbulences kontrolēt un ierobežot īstermiņā izaugsmas perspektīvas ir varbūt pesimistiskāks nekā mūsu pavasara prognoze, un tādēļ mēs strādājam pie vidusposma prognozes un nāksim ar to klājā septembra vidū. Ņemot vērā ekonomisko un fiskālo situāciju un nepieciešamību eh, pātrināt izaugsmi un darba vietu skaitu, palielināt, Mm, viena eh, lieta ir makroekonomiskie stimuli, bet to iespējas ir ļoti ierobežotas. Daudzās valstīs tie vispār nav pieejami, un uh, tieši tādēļ struktūrāls reformas ir iegūšas vēl lielāku nozīmi. Tā ir uh, neatņemama uh, sastāvdaļa tiem pasākumiem, kas ir vērsti pret e, uz krīzes pārvarēšanu. Daudzas dalībvalstis ir pieņēmušas ļoti būtiskus lēmumus pēdējās nedēļās, pēdējos mēnešos, veicot dažādas fiskālās reformas un dažādus uh, struktūrālus pasākumus, nodrošinot ilgspējīgu izaugsmi jo ir ārkārtīgi nepieciešams radīt jaunas darbietas un uh, pātrināt ekonomikas attīstību. Uh, un uh, ir ļoti svarīgi pabeigt visu šos te pat pasākums, kas ir vērsts uz finanšu sistēmas sakārtošanu. Bankas ir daudz labāk kapitalizētas nekā tas bija, teiksim, pirms gada. Eh, to apstiprināja arī jūlijā veiktie stresa testi. Un pirms šiem testiem, gatavojoties šiem testiem, Eiropas bankas uh, palielināja uh, savu kapitālu par aptuveni 50 miljardiem eiro. Uh, tās uh, bankas, kur finanšu un kapitāla situācija bija pārāk vāja, tām 6 līdz 9 mēnešos ir jāspēr attiecīgie soļi, lai atrisinātu šo situāciju. Tā tad tas ir saist, tur var veikt dažādus pasākumus, eh, gan aktīvu pārdošanu, gan apvienošanos un tā tālāk. Un ja šī privāta sektora pasākumi nenostrādās vai nebūs pieejami, tad eh, varētu notikt eh, šī procesa tālāk, tur, tālāka turpināšanās. Uh, Pieeja finansējumam pēdējās nedēļās. E, nepieciešamā rekapil, rekapitalizācija Eiropas bankās ir notikusi daudzās no tām, daudzās tā e, vēl turpinās un situācija uzlabojas. Un, protams, ka bankām līdz ar to ir pieejami dažādi likviditātes atbalsta pasākumi mm, no centrālās bankas puses, kas padara to situāciju stiprāku un nepavaina to. Uh, Žanklons eh, Junkers, kur 21. jūlija galotņu tikšanās ir ļoti intensīvi strādājis pie veselas pasākumu pakotnes, un es vēlētos eh, pievērsties jautājumiem, kas ir saistīti ar ekonomisko pārvaldību. Eh, gribētu teikt, ka notiek nepārtraukti meklējumi, uh, analizējot, kā varētu uzlabot uh, šo te pārvaldību. Nedrīkst aizmirst Eiropas semestri, jauno finanšu pāraudzības arhitektūru, uh, finanšu, jaunās finanšu regulas un tā tālāk. Bet, kas varbūt ir vēl svarīgāk, ir Eh, Eiropas pārvaldības likumdošanas aktu pakotnes pieņemšana, un tas ir izšķirošs solis, kas palīdzēs tālāk attīstīt fiskālo uzraudzību un eh, palīdzēs izlīdzsvarot makroekonomikas eh, nelīdzsvarotību. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu uh, virzīties priekšu attīstot ekonomikas pārvaldību un šie soļi ir jāpēc pirms mēs pārējām pie tālākiem soļiem, kas vēl vairāk pastiprinās ekonomisko pārvaldību. Samita laikā eh, sadarbojoties ar eh, pārējiem komisāriem un eh, valdību vadītājiem, mēs strādājam pie lēmumiem un risinājumu piedāvājumiem, ar kuriem mēs nāksim klajā oktobrī, par to, kā uzlabot šos procesus eh, finanšu pārvaldības jomā. Kopienas metode, protams, ir viena no metodēm, uz kuru mums ir jāpaļaujās. Mums vajadzētu arī padomāt, kā labāk veikt darba dalīšanu un pienākumu sadali Eirozonas valstu eh, tikšanās reizēs, kad tieks finanšu ministri un valdību galvas. Uh, Bez tam ir jāuzlabo arī eiro grupas eh, darba metodes eh, un varbūt eh, uzlabojot struktūru un darba praksi. Šobrīd ļoti daudz tiek sagaidīts no eiro obligāciju izdošanas, kas palīdzētu uzlabot to valstu situācijas, kuras šobrīd atrodas grūtībās. Taču jāceras, ka fiskālā uzraudzība un politikas koordinācija būs ievērojami jā, e, jāpastiprina, ieviešot eiro obligācijas, jo tikai tā varēs nodrošināt ilgspējīgu e, publisko finanšu pastāvēšanu. E, fiskālā suverenitāte un tās saglabāšana ir svarīga, un tāpēc ir nepieciešams izvērt plašas debates Eiropas parlamentā, Eirozonas valstīs, lai varētu izzināt, vai dalību valstis šādu uh, te lietu kārtību pieņems un atbalstīs. Es jau runāju uh, parlamentā par sešu likumdošanas aktu pakotni. Par to, cik tā ir svarīgi, tika runāts, runājām arī par alternatīvām eiro obligācijām. Un uh, balstoties tieši uz uh, šī te procesa mums vajadzētu rast tādu kopēju uh, izējas punktu, lai pēc tam vienotos, kā turpināt darbu tālāk. Uh, par to, kā ekonomiskā pārvaldība Eirozonā būtu tālāk jātīsta, par to Barozu kungs uh, uzstāsies, un es ar nepacietību gaidu jūsu komentārus. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, saka priekšsādātāji. Runātājs saraksts gatavs. Lieki nekavēsimies vispirms tautas parnija un Žans Pauls Gozes. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšstādātājs kundze. Priekšstādātāja kungs, priekšstādātāja kungs, komisāra kungs. Sākumā vēlos uh, teikt paldies, ka ieradāties šeit, lai uh, diskutētu par krīzi. Un tas uh, nav tādēļ, ka es šeit kritizēšu. Uh, jūs izrādījāt šo vēlmi ierasties. Bet nu sākumā gribu uh, teikt to, ka mēs kā deputāti vairāk um, informācijas saņemam no preses nekā institūciju uh, apmaiņā, un ir tāda ļoti interesanta preskonferences šodien notikusi. Un daudz, kas ir teikts, un ļoti pārsteidzoši arī. Es um, saku to tādēļ, ka mēs uh, konstatējam un redzam, ka um, brīvu laiku, atvaļinājumu laikā Nu, mums nav tādas pašas um, atbildības pakāpes, bet mēs uh, arī uh, strādājam. Mūsu pilsoņi katru dienu uh, dzird vārdus par krīzi. Um, laikrakstos, žurnālos visu laiku tiek runāts par krīzi. Un, Mēs, kā Eiropas deputāti, mums jautā, tu vari mums ko pateikt, kas notiek, un es varu teikt, nu, es tāpat kā tu izlasīju šodien avīzi, bet mm, tas nav īsti pareizi. Um, bet nākotnē ir. Uh, Um, nozīmīgi attīstīt uh, uh, kopējo uh, institūciju metodi. Un priekšstādēkums, es ļoti augstu vērtēju jūs šo skaidro nostāju pārvaldības jautājumos. Es domāju, ka kolēģi runās par atsevišķiem, par detaļām un par to, kā pārvarēt uh, krīzi. Bet tas, ko jūs teicāt par pārvaldības pakotni, ir īpaši nozīmīgs, jo ja mēs gribam atgriezt uzticamību un uh, to gan attiecībos padomu, gan parlamentu ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk rast vienošanos par pārvaldības pakotni. Nav laika strīdēties par mazām detaļām vai to, kas ir interesanti, vai meklēt uh, politisko atbalstu un arī mēdī uzmanību. Ir jāvirzās ātri uz priekšu. Un otrs aspekts. Un tas ir tas, ka mums jāparāda arī tirgiem, nevis pakļauties dažiem, ka ir limits uh, eskalācijai. Uh, finanses ir nepieciešams ekonomikas attīstībai, uh, bet uh, spēlēt kazino tas nav risinājums. Un es domāju, ka Eiropa nav vienīgā pasaulē, bet Eiropa, jā, Eiropai jāparāda, ka ir limiti un jāpieprasa rezultāti. Uh, Jo, ja no lauksaimniekiem prasa, vai viņi ir apmierināti ar a, subsīdijām, ko a, dod Eiropa, viņi teiks nē. Un finansistiem a, tāpat un ir jāpārtrauc šī politika, a, jāpārtrauc a, skaidrā, a, jāpārtrauc šī politika, ir jābūt skaidrai budžeta politikai, tai jābūt organizētai. Un a, dažkārt ir um, attiecībā uz 11. paragrāfu, jo valsts saskars ar a, uh, problēmām vai arī attiecībā uz uh, bankrotiem. Un uh, jābūt a, arī iespēja, lai Eiropas Savienība varētu vienoties ar a, SVF, lai uzlabotu situāciju. Paldies tālāk sociālistu grupas vārdā Udo Bulmans. Atgādināšu, ka mēs esam nedaudz aizkavējušies, tāpēc lūkšu visus runāt pēc iespējas lakoniskāk. Junkara kungs, paldies, ka pieņemāt mūsu uzaicinājumu. Es domāju, ka šī plašā interese parāda arī to, ka bija ļoti nozīmīgi pieprasīt šo sēdi. Paldies arī citām politiskajām grupām, tās atbalstījumu šo uh, vēlmi. Runa iet par to, ka jābūt ļoti skaidram vēstījumam un jāpasaka, kas sekos no šodienas, pēc šodienas sarunas. Un manā skatījumā tie divi um, skaidri punkti. Pirmais. Un to parāda šī vasara. Starp valstu mazo strīdu metode nedarbojas. Nav iespējas izkļūt no krīzes, ja nevēlamies stiprināt Eiropas Savienību. Un Eiropas Savienību stiprināt nozīmē arī uh, šim parlamentam dot jaunu nozīmi. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka ja Eiropas atbalsts fonds EFS e būs plānots, ja būtu plānots kā kopienas metoda, tad mums nebūtu tās problēmas, ar kurām sastram, sasodamies šodien, ja viena valsts ved divpusējas sarunas. Nu, nevar gribēt tikai nedaudz Eiropas. Uh, Agrāk um, lielās uh, nācijas uh, tikās, tikās, lai uh, pieņemtu lēmumus, bet tagad tikai tāds mazāks jautājums lingvistisks uh, izsina. Un gribu uzdot, uh, kad uh, padome pārtrauks bloķējošu uh, nostāju īstermiņu pārdošanas jautājumos. Mums ir jāmaina šī situācija, jāstabilizē uh, tirgi un jautājums visiem trim, kā šīs stagnācijas zīmes izpaužas un kā mēs reaģēsim, jo Eiropas ekonomika ir stagnācijā. Tirgi reaģēja uz uh, budžeta situāciju ASV un Vācija arī nav vairs zinējis spēks, no kurienes būs. Uh, mm, izaugsme, mēs runājam par institūcijām, Lagardas kons arī par to runā, un viņa jau nu nav tāda uh, negudra dāma. Un ja mēs gribam vairāk Eiropas, tad uh, divpusējas uh, tikšanās uh, nav uh, pietiekams. Paldies, Alda grupa, vārdā Klinskungs. Paldies, arī paldies no manas puses, ka jūs esat gatavi šodien ar mums diskutēt. Toreizais ASV ārlietu ministrs Kisingers vienmēr sūdzies par to, ka starp daudziem telefonu numuriem viņš nezina, kam zvanīt Eiropā. Ja jārisina nozīmīgi jautājumi un ātri uh, jārod risinājums. Šajos visos jautājumos uh, kas ir aktuāli par eh, situācijas attīstību. Mēs redzam, ka ir eh, Eirogrupas priekšsādātājs, atbildīgs eh, komisārs, Eiropas centrālās bankas priekšsādātājs, ECOFIN priekšsādātājs, rotējušais padoms priekšsādātājs un arī būs ekonomiskās valdības ja pārvaldības vadītājs. Un tas nu, neatvieglo. Uh, Nu, situāciju, un kritiķi un tie, kas šaubās, eh, nu, tiem nedod, eh, nedod pārliecību, ka mēs tādā labā virzienā eh, attīstamies. Tas drīzāk rada iespēju, ka viss ir sarežģīts, kādēļ mēs neizmantojam šo iespēju, lai atbildīgajam komisāram dotu vairāk tiesību, kā tas ir uh, Eiropas ārējās. Uh, Uh, darbības uh, dienesta uh, gadījumā, kā Eštons kundze jautājums risina, kādēļ šeit nevarētu vairāk atbildības uzņemties. Un komisārs vai komisārē būtu tad arī diskusijās ar mm, ārējiem partneriem um, sarunu partneris. Es domāju, ka tas ceļš, ceļš pa kuru līdz šim esam gājuši, ka tas neuzlabo situāciju, bet eh, gan vēl tikai vairāk um, saskaņošanas uh, prasa, un šī saskaņošanas situācija jau tā ir diezgan sarežģīta. Paldies! Tālākai e CR grupas vārdā Keis Winburn. Paldies priekšādātāji, paldies arī visiem, par, kas ieradās uz šīs dienas sanāksmi. Šīs dienas debašu nosaukums uh, runā par uzticēšanās atjaunošanu un par to, kā ar likumdošanas aktiem uz to rēģēt. Un tāpēc gribētu arī paust tirgus viedokli pēc astoņiem mēnešiem, eh, tulīt pēc Grieķijas krīzes uzsākšanās. Grieķijas obligācijas 47% atdevi dod. Pēc uh, Portugāla īrija nespēja izmantot kapitāla tirgus, lai nodrošinātu līdzekļus. Itālija un Spānija spēja virzīties eh, uz priekšu, pārliekot īsu parādu uz nākamo posmu, pateicoties īstermiņu obligācijām no ECB. Un apēc, tāpēc analītiķi iesaka, ka tirgus eh, dalībnieki. Un, uzmanīties, jo tirgus dalībnieki nav, nav īpaši iespaidotie, runājot par šīm obligācijām. Ja vēlamies samazināt šos parādu apjomus, tad vajadzētu domāt par to, kā rīkoties, jo, jo ir tikai dažas iespējas var vai nu devalvēt valūtu vai samazināt obligāciju vērtību. Un, manuprāt, mums ir palikusi tikai viena no, vien iespēja. Dalībvalstīm ir vajadzīga izaugsme, izdevumu kontrola, struktūrāls reformas Un šķiet, ka pašreizēja ekonomikas politika ir tāda kā īkšķu turēšana. Nu, cerēsim, ka būs izaugsma nākotnē, bet prognozes, jāsaka, arvien, iz, izskatās arvien ne, nelabvēlīgākas. It īpaši ņemot vērā problēmas arī ar arī ASV ekonomikā. Un tāpēc es gribu uzdot šādu jautājumu no grupas kopumā. Uh, ja nenotiks būtiska ekonomiska izaugsme. Kāda paļāvība jums ir uz to, ka nacionālajie politiķi varēs visbeidzot pietiekam altruistiski rīkoties, lai pārliecinātu investoru kopienu par to, ka Eiropas Savienības kopējā plānā var darboties un ka notiks struktūrās, struktūrās pārmaiņas un ka mērķi tiek sasniegti gan Eirozonā, gan ārpus tā. Un savukārt, uh, ja valdības paļaujas uz privātiem investoriem iepērkot obligācijas, tad mums ir jādomā par to, ko domā tirgus, un e, vajadzētu domāt par šo iespējamo kolektīvo veiksmi vai izgāšanos. Paldies, saka Baltas kundze. Tālāk zaļo vārdā Filips Lamberts. Paldies, Šarona. Paldies. paldies visiem, ka ieradāties, un es um, drīzāk arī teikšu paldies, e, kā veltījāt jūsu vasaru, lai apkarotu šo ugunsgrēku, un domāju, ka visi lēmumi, kas ir pieņemti, um, nu, nepilnīgi viss varam atbalstīt, bet jūs vismaz ļoti aktīvi strādājāt un centāties. Žanklots uh, Junkers uh, uzstājās un uzsvēra divus punktus - 21% privātā sektora iesaisti, un tad, kad lasa ļoti detalizēt šos aprēķinus, tad redzam, ka tie uh, nebūs 21%, bet mazāk. Uh, un arī garantijas, nu tādas ļoti dzelžainas par vispārējā atlīdzināšanu, un es, nu tā mēren teikšu, ka, nu, šī privātā sektora iesaisti ir tāda, nu, ierobežota. Un tāpat arī tas, cik tālu ir atbalsts un ieņē, ieņēmumu daļai valsts budžetā. Uh, vasarā un pirms vasaras mēs redzējām, ka komisija ļoti skaidri uh, par šiem jautājumiem runāja un runāja par um, Uh, transakciju nodaļu. Un gribu uzdot jautājumu Žanam Kludam Junkaram, Eirogrupas priekšsādātājiem, kādas ir iespējas uh, pēc jūsu domām, ka šī ideja varētu īstenoties un ka varētu tāds īstermiņa uh, projekts 2012. un 2013. gadā um, īstenoties, nu vismaz Eirogrupā. Un nākošais jautājums. Vācijas, uh, Francijas uh, paziņojums. Nu, var domāt, ko gribam par šo sēdi, bet ir viens punkts, kas pievērs man uzmanību uzmanību. Tas ir uh, no uh, uzņēmuma nodokļu uh, harmonizēšana starp Vāciju un Franciju. Kā jūs, kā Eirogrupas priekšsēdētājs, uh, vērtējat to? Jā, protams, es gribētu, lai Benelux uh, pievienoties šai iniciatīvai, ja um, tā uh, īstenosies, mūsu ekonomika ir savstarpēji saistīta, un tā būtu arī tāda fiskāla unija. Un nākošais jautājums uh, Olī Rēnam piekrītu. Uh, viņa analīzē. Tas ir skaidrs, ja mēs aktīvi darbojamies, tad ne tikai pārraudzībai pievēršam uzmanību, bet arī federālajai Eiropai, bet tās tādas plašākas diskusijas, jo zinu, ka mēs atbalstam jūs idejas. I... Liels paldies! Tiešām abrīnoju, kā jūs franču valodā varat tik ārkārtīgi ātri runāt, tik daudz zilbi izrunāt, tik strauji. Nākamais runātājs. Priekšādātāji, saka Huntis kungs, iesākumā gribēju norādīt uz procedurālu jautājumu. Mēs šeit runājam ar komisāru kungu, runājam arī ar Eirogrupas priekšādātāju. Un šādas iespējas mums diez vai tik drīz atkal radīsies. Priecājos, ka viņi ierodas, bet tomēr eh, domāju, ka arī kolēģi piekritīs, būtu labāk, ja mēs varētu uzaicināt šeit arī Sarkoziju un Merkels kundzi. Jo viņi taču ir tie, kas pieņem lēmumus Eiropas Savienības vārdā, kas mēģina apiet līgumus, un turklāt vēl piedāvām arī mēģina apiet institūcijas. Otrām kārtām Piedzīvojam šobrīd milzīgu depresiju, nesam izkļuvuši no krīzes šeit Eiropā. Un tāpēc Rēnekungs, Junkerkungs, eh, problēma, kas eh, izraisīja krīzi, ir, nu, gribētu vēlreiz uzsvērt, ir šīs neoliberālās politikas. Un centieni paturēt inflāciju ļoti zemā līmenī, tas viss ir negatīvi ietekmējis darba ļaudis, un burtiski torpedējas Eiropas Savienības ekonomiku un novedot pie milzīgas lejupslīdes. Nu, paskatieties, kas notiek Grieķijā. I, iedzīvotāji augstu vērtē, eh, augstu vērtē šo domu, uzskatīja, ka 21. jūlijā tika izglābta Grieķija. Bet pirms pāris nedēļām attiecīgais ministrs savukārt runāja par inflāciju, kas būs 5, 5% nevis 3,5%. Grieķijas ekonomika joprojām ir milzīgā virpuļvētrā ierauta. Un gribu tāpēc jums uzdot šādu jautājumu. Ko darīsim lietas labā? Jūs sakāt, mums nepieciešams rīkoties straujāk. Es domāju, ka jums jāspēj strādāt tādā veidā, kas ļautu parādīt reālu solidaritāti darba ļaudīm un dalību valstīm Eiropas Savienībā, un nevis solidaritāti tirgiem. Nevar kalpot diviem kungiem vienlaikus. Jūsu pieņemtajiem pasākumiem ir jābūt vērstiem pret spekulantiem tirgu un pret tirgiem, kas arī jāvaino pie šīs kopējās krīzes un pie banku krīzes uh, un tam līdzīgi. Paldies priekšādātāji, paldies. Mums būs problēmas ar laiku. Nebūs, kad izteikties jārunā īsāk. Tālāk EFD grupas gartā Marta Andresena. Bet vispirms Nikolasam gribu teikt, tā, nu, protams, ka ir cilvēki, kurus mēs varam aicināt, bet kuriem aicinājumiem neatsauc. Nu, tas tā, tas tāda piezīmīta attiecībā uz jūsu teikto. Marta, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Rēnkungs. Nu, šeit valda gandrīz tāda reliģiska pārliecība par to, ka finanšu tirgi ir atbildīgi par suverēno parādu krīzi varas iestāžu reakcija, respektīvi komisijas un citu iestāžu reakcija eh, šomēnes bija neadekvāta, tik ar vienu lielāku spiediens izdali, izdarīts. Jo jāspēj, manuprāt, jāspēj jāizveic šī izpārdošana visā Eiropā. Tas ir viens no lielākajiem trūkumiem finanšu tirdzniecības jomā. Un eh, tā ir, tas ir kaut kas tāds, ar ko nodarbojas tieši Itālijas, Francijas bankas un eh, Pie, tas lielā mērā vainojas pie krīzes. Manuprāt, ka šāds aizliegums nepieciešams. Mans jautājums ir šāds. Vai jūs uzskatāt, ka šis aizliegums, kas tika noteikts atsevišķ, atsevišķās valstīs, Itālijā un Francijā šo banku aizsardzībai, guva panākums? Un kāda ir turpmāka pasākuma? Kā tālāk atjaunot uzticēšanos tirgiem? Un Junker kungam grib uzdot šādu jautājumu. Runājot par krīzes sāsināšanos augustā, nu, kas izbojāja jums brīvdienas, kā jūs teicāt. 70% no īrijas iedzīvotājiem lūdzu sev atlaist parādus, jo viņiem vienkārši nebija ko ēst. Nu, vai tiešām tas nav vēl briesmīgāk, vēl nopietnāk? Vai nav tā, ka mēs pietuvojamies brīdim, kur mums vairs nav eh, šāda veida apžēlošanas iespēja? Mums ir jāsāk domāt struktūrēt un nedrīkstam nonākt pie šādām situācijām. Respektīvi, uh, jāļauj tām bankām, kas nespēja izdzīvot, bankrotēt, un uh, attiecīgi šīs kredīt sastības ir jādzēš. Paldies, saka priekšstādātāji. Nākamais rauns - Margājo kungs no tautas partijas. Paldies, Šārona. Pirmais novērojums, ko gribētu izteikt, ir šāds. Institucionālā arhitektūra, ko esam izveidojusi šī eiro labā, nav izdevusies tā ir izgāzusies. Mums ir vajadzīgs tāda budžeta politika, kas būtu koordinēta saskaņā ar stabilitātes un izaugsmas paktu, un nepieciešams koordinēt arī citas ekonomikas politikas. Šis noteikums par to, ka nevar glābt bankas, protams, ir atbilstīgs, bet tas eh, šobrīd tiek apdraudēts, un arī cita veida noteikumi, ko esam izvirzījuši, bet kur izpildi tiek apdraudēti. Tad kas notiek ar bankām un kā risināt šo banku krīzi? Apmēram pirms gada parlaments pieņēma ziņojumu par banku krīzi komisija ļoti novēloti reaģē uz to, tā vēl nav reaģējusi, un e, savā reakcijā tā neņēma vērā parlamenta ierosinājumus. Vismaz rīcībā šie ierosinājumi nav ņemt vērā. Tātad, ko darīt? Es domāju, ka pirmām kārtām mums vajadzētu atzīt savu sakāvi un kļūdas. Ekonomikas pārvaldības pakotne. E, manuprāt, ir jāveido tā, ka tiek ņemta vērā parlamenta ierosinājuma attiecībās budžeta disciplīna un citādi. Kas attiec uz Eiropa obligācijām un projektu obligācijām, tie ir mehānismi, kas varētu garantēt atbilstību pārvaldības pakotnē, un tieši šādā veidā varbūt mēs varētu nodrošināt eh, disciplīnu un tālāk arī izaugsmu. Parlaments ir iesniedzis virkni grozījumu uh, Eh, nosakot striktus limitus, eh, piemēram, par kuriem tad tādā gadījumā, nekādā gadījumā nedrīkst eh, apvienot kopējā parādā kaut kāda veida kredītsaistības. Un tiek ierosināts arī izvirzīt konkrētus nosacījumus līdzekļu saņemšanai. Komisārkungs, mums nepieciešams sāk strādāt, un mums ir jābūt daudz ambiciozākiem, visaptvarošākiem un jāskatās nākotnē ar ilgākā termiņā. Paldies, saka priekšādātāji, tālāk Leonardo Dominici no sociālistu grupas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu uh, tādu īpašu uh, problēmu pieminēt un uzdot jautājumu komisāram. Proti, tas ir tas, cik lēni tiek rasta risinājumi. Eiropas politika ir vienmēr tā kā pakārtot un notiek pēc uh, uh, notikumiem. Tātad vajadzētu, nu, cit, vajadzētu rast citu ritmu. Tātad jautājums ir tāds, vai Eiropas uh, komisija ir tāds kā ideja apkopojums, jeb uh, valdības, tāds tā kā valdības orgāns. Un vai tā nevarētu uh, pirms nacionālajām valdībām arī um, reaģēt un ierasties uh, parlamentā, lai izstrādātu uh, vidēju un ilgtermiņu programmu? Uh, kurā ir skaidri mērķi un termiņi noteikti, lai tā būtu tāda tā kā ceļkarta, bet neatkārtot to, to, ko jau zinām. Ir nepieciešama lielāka drosme un arī izšķirīgums. Nu, nevar dot vienkāršas atbildes īpašā a, laikā. Izaugsmas prognozēm jābūt Eiropas līmenī, jāatrod risinājums parādu jautājumai, nepieciešama jauna instrumenta un risinājuma jo citādi jāuzdod jautājumu, nu kāda ir jēga tam darbam, ko Eiropas komisija tagad uh, veic. Un Junker uh, kungam jautājumam, nu varbūt, ka naivs, bet ja ir šāds galotņu tikšanās, nu kādēļ tad situācija ir tāda, ka galu galā netiek uh, mēģināts. Uh, komisijai vai kādai darba grupai uzdot uzdevumu, lai dienās pēc uh, Eiropadoms secinājumi tiktu ieviest un tikai tās personas, kas tiek nosauktas, tad tām ir iespēja uh, komunicēt. Paldies. Paldies un tālāk Vēberkungs EPP vārdā. Paldies priekšsēdētājs kundze. Uh, redz runātājs un divi jautājumi. Pirmais, ko tad mēs vēl varētu ielūgt no nu, Van Rompēja kungu? Uh, Un ja Parīzē tiek iznāca tas, ko divpusēji mēs īstenojam, un otrs puses 17 valdības un parlamenti ar pārsteigumu redzam to, kas notiek Somijā, un parādzījums tiek jānodrošina, nu tad priecāsimies tagad diskutēsim par pašu kapitāla direktīvu un arī tās valsts, piemēram, tā Uh, nu, kuru pārstāvu es uh, savādāk reaģēs, tātad, nu, iespējas ir pilnīgi nepareizs, tātad uh, šī demokrātijas problēma, kurā esam, un tad suverēnu valstu vienošanās uh, var tikt uh, sasniegtas, kuras pēc tam nacionālajie parlamenti apstiprina. Tā ir pamat problēma, ar ko saskaramies. Es uh, pats piedāvāju, nu, vismaz četriem cilvēkiem jāpaņem lēmums, kad ir uh, par eiro risinām jautājumu. Tas ir komisārs, Eirogrupas priekšsādātājs. Uh, Žanklots mums neviens uh, cits nav klāt vajadzīgs šajā sarunā um, Eiropas centrālbankas priekšstādātājs, un man, es varētu pieļaut arī kādu no padomas, ka mm, tā. Mm, tas arī ir viss, arī dolāru uh, telpā tā tas funkcionē, un arī pirms tam tas ir mm, funkcionējis, un arī Bundestāgā es runāju, Bundesbanka. Uh, trīs ciparu um, skaidrs investēja 90. gada sākumā, lai Franču Franku nodrošinātu un bija milzīgi zaudējumi un parlaments netika iesaistīts un tai bija drosme tā darīt. Es vēlos vienkārši norādīt uz šo problēmu un mums ir jārod um, uh, um, uh, atbilde. Un otrs jautājums, komisārkungs. Uh, Tas ir jautājums par to, kāda loma ir komisijai visā šajā spēlē. Tas nav akceptējams, ka eiro jautājums uh, tiek atstāts tikai dalību valstu ziņā un ekonomiskā konverģence. Liekas, ka tā ir pamat problēma, ka šis uh, jautājums komisijā netiek izskatīts. Paldies! Thank you, no. Paldies, un tālāk Alde grupas vārdā Haglund kungs. Paldies! Priekšsēdētāji sveicien no Somijas. Ļoti interesants diskusijas pēdējā nedēļā notiek manā valstī. Es dzirdēju, ka mans vārds kolēģis ir šausmās par to, un es arī saprotu. Man bija ļoti nepatīkams uzdevums skaidrot publikai, ka es nepiekrītu manas pašas valdi, mana paša valdības uh, lēmumiem. Eh, nu, tas nav patīkami, bet eh, tā tas ir. Es domāju, ka ir svarīgi saprast, ka sabiedrība uzskata, ka eiro netika radīts solidaritātes dēļ, bet eh, citu iemeslu dēļ. Un tas ir radījis situāciju, kurā vairs nav ticības un nav arī solidaritātes. Uh, Šī ir situācija, kādā mēs esam nokļuvuši politiski, un tas ir radījis situāciju, kurā Somijas parlaments ir izvirzījis eh, tādas nesaprātīgas prasības pret citām eiro valstīm. Tāds ir mans viedoklis, bet eh, tāds nav vairākuma viedoklis Somijas parlamentā. Jūs dzirdējāt, ko sacīja Junkers kungs, un es ļoti vēlētos dzirdēt, ko šie kungi domā, kā šīs Somijas prasības eh, varētu ietekmēt situāciju. Es domāju, ka tas, eh, piemēram, Grieķijas glābšanas pakotni varētu negatīvi ietekmēt. Nu, tas būtu pirmais jautājums. Tālāk par sešpaku runājot. Man, protams, ir prieks eh, dzirdēt, kā Raštovska kungs eh, sacīja, ka tā ir prioritāte eh, šo te pakotni pieņemt. Un es piekrītu Rēna kungam, ka mēs esam jau tālu ceļnogājuši, taču ir jāatcerās, kādēļ mums šīs sešpakas vēl nav. Tas ir tieši tādēļ, ka dažas dalību valstis nav izrādījušas vēlmi pārskatīt savu politiku un veidu, kā tā tiek pieņemta lēmuma padoms līmenī. Uh, Un tas ir grūts moments, un tāpēc es domāju, ka mums tas ir pilnībā jāsaprot. Tas ir tāds ļoti principiāls jautājums, un tas ir jautājums, kas ir konstruktīvi jāatrisina. Un es ļoti ceru, ka, un es domāju, ka parlaments jau ir izrādījis tādu konstruktīvu pieeju, un es ceru arī, ka tiks rast risinājums, taču neredzu iemeslu, kādēļ mums vajadzētu briesmīgi steigties, ja no padomas puses nenotiks virzību uz priekšu. Un tā vietā, lai veltītu vairāk laika uh, sarunām padomēm, cilvēki to uh, rīko divpusējas tikšanās un, un uh, savu enerģiju viņu virz varbūt ne tajās sliedēs, kur vajadzētu. Jā, Karl, tu nu, esi bijis tāds dikti nepaklausīgs. Tālāk EPP vārdā Karin Vortmanas skolas kundze. Paldies! Man faktiski ir tāda pat problēma, uh, uz kur norādīja uh, Haglund kungs. Tātad šīs te stabilitātes izaugsmas pakta preventīvais raksturs. Mūsu komiteja, uh, runa bija par to, ka vajag panākt vienošanos ar padomu pēc iespējas ātrāk. Es lasīju secinājumus no 21. jūlija tikšanās, un tas man deva tādas zināmas cerības. Uh, Eh, un eh, radās iespējas, ka dalībvalsts atbalstīs Somiju, eh, Polijas prezidentūru, lai atbalstītu šo te pakta preventīvo daļu. Un Trišēkungs šodien sacīja, ka padome ir gatava pietuvoties parlamenta nostājai un ir dzird Un ir interesanti dzirdēt uh, eh, apstiprinājumu arī no prezidentūras puses par šo pozitīvo attieksmi un notikumu virzību, lai uh, nonāktu pie risinājuma un vienošanās. Runājot par valstu parādu krīzi, uh, Šajā vasarā tā mūs vēlreiz pārliecināja par to, ka mums ir vajadzīga efektīva uh, balsošanas sistēma. Tas nozīmē, ka katrai dalībvalstī ir jānodrošina ilgspējīgs uh, pub, uh, publisko finanšu stāvoklis. Un, kad bija runa par to, ka vajadzētu uzaicināt Sarkozī kundzi vai Merkels kundzi, nu, es nezinu, bet katrā ziņā arī viņiem ir jāpilda šie te savi pamatpienākumi. Un makroekonomiskā pāraudzība, protams, ir nepieciešama, bet stabilitātes un izaugsmas pakta realizācija ir varbūt šis te trūkstošais posms, un kur mēs virzīsimies tuvākajās nedēļās. Tāds ir mans jautājums. Paldies, jums ir nedaudz jāpagaida, un pērvanš bēreš nākamā. Priekšsētājs kundze. Varbūt, ka vajadzētu atkal ielūgt uh, trešēju kungu, nu, runājot par uh, sistēmiskajiem riskiem. Jo viņš arī runāja par krīzi, par trauksmes uh, signāliem par šo krīzi. Junker kungs, uh, jūs. Uh, uh teicāt, ka jums nepatīk tas, ko dara fi, uh, Somija, bet kāpēc Somija to varēja mm, izdarīt? Kādēļ uh, ne Rēna kungs, ne Barozo kungs uh, neteicu, ka tas ir absolūti pret tam, kāds ir gars un kāda ir jēga 21. jūlija vienošanās tekstam. Un kādēļ pēc 21. jūlija Merkels kundze varēja teikt, ka maršala, kungs, maršala plāns tika pieņemts Grieķijai? Tirgi tam neticēja, jo pēc 21. jūlija netika tāda skaidra zīme dota un no Francijas valdības puses uh, un Francijas uh, parlamenta puses nebija tāds zelta likuma uh, jēdziens vai zelta likuma risinājums ieviests, bet ka aktivitāte atjaunojas un mēs redzam, ka komisijas pienesums un risinājumi 21. jūlija dokumentam ir neliela. Un es esmu noraizējusies, eh, varbūt, ka īsti to neesmu redzējis. Un vienīgais priekšlikums, kāds arī pirms tam tika izteikts eh, par eh, Grieķiju, ka, nu, struktūra fondi tiek īstenoti un par to tiek um, runāts. Bet nekad neesmu iedomājusies, ka atjaunošanas plāns var tikt um, atjaunots vai arī maršalplāns uh, otrais izstrādāts. Uh, Un tagad par ekonomisko pārvaldību. Nu, līdz šim brīdim jāsaka, kā esam iesaistījušies eh, dažādu jautājumu risināšanā, par to jau tik daudz tika runāts, un arī par šo Eiropas risinājumu. Bet, nu, vai jūs tā pavisam skaidri un godīgi domājat, ka pēc šīs vasaras turbulencēm varam vēl runāt par to, ka diskusija bāze par Eiropas semestri ir pietiekama, un, ja jā, tad kādēļ? Uh, ļaujat prezidentam Sarkozy un kancleram Merkelei sastādīt ceļa plānu, ceļa karti, ja tā ir jūsu atbildība? Uh, thank you very much. I... Liels paldies! Runājot par uh, trišē uzaicināšanu. E, jā, viņš mūsu komitejā it kā bija paredzēts, ka viņš viesosies trešdien, bet mēs viņu tā teikt e, uzaicinājām šodien, bet nu viņš jau nekur no mums neglāpsies, tā kā gan jau viņš pie mums vēl būs. Tālāk Langenkungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Analizējot to, ar kādām problēmām saskārās tirgus, tad Mans viedoklis ir tāds, ka pirmais eh, <clears throat> ir situācija ASV un kompromiss eh, ar risinājums, tad uh, eh, ASV parādi un reitings, tad uh, komisijas priekšsēdētāja vēstule, kas absolūti nebija nepieciešama un kas satrauc tirgus, un treškārt īpašā vienošanās starp Grieķiju un Somiju. Tie ir trīs fakti, kas vasaras pārtraukumā, ka komisija tos pieņēma, un ja mēs tā turpināsim darboties, tad tās valsts, kas garantīs, lielā mērā sēdz neturpinās iesaistīties. Jādomā arī par to valstu parlamentiem, kas pēc tam uzņems atbildību. Un otrkārt, Korina Vortmans Kols kundze skaidri pateica, polijas finanšu ministrs, Mēs izteicām mūsu uh, uh, priekšlikumu uh, preventīviem uh, ekonomikas un stabilitātes uh, faktam. Junker kungs piekrīt, uh, komisija piekrīt, uh, Vācija, Francija bloķē. Jautājums jums, vai jūs būsiet parlamenta pusē? Uh, Un tad mēs varēsim e, šo pārvērtījumu izturēt. Francija un Vācija pieņem tādus plašus lēmumus, bet tas, kas e, jau ir izstrādāts, ja tās ne, uh, vienojas kompromisā, tad būs grūti virzīties uz priekšu. Un nākošais - eiro aizdevumi. Diskusijas, kas notika vasarā un kopējās parādzības. Es domāju, ka tas ir iespējams tikai tad, kad mēs varam līgums mainīt, bet tā ir programma diviem, trim gadiem, un tad, kad būs no, apstākļi radīti, tad varēsim par to domāt. Un nepietiek tikai pāris cilvēkus nominēt, bet ir nepieciešām šie stabilitātes noteikumi uzņemt pa, līgumos, lai e, Eiropas kopiena tiesa arī varētu strādāt. Un tas ir tas, pie kā ir jāstrādā. Tā es domāju, un nevis tikai tās diskusijas, kādas no Amerikas e, tiek aizsākts. Un uh, uh, priekšsēdētājs uh, kundze arī. Uh, um, tiek, viss tiek, dis, tiek uh, kritizēts, uh, jūs pārstāvat valsti, kas nav Eirozomā un nenotika sēde pirms jūsu reakcijas. Un jūs teicāt, nu jā, ne visi tie, ko mēs uh, ielūdzāt, ieradās, bet es domāju, ka tie svarīgākie, ko uh, jūs uh, ielūdzāt, ieradās, nu sakiet, ko tad jūs vēl ielūdzāt, kas tad neieradās. Barozo kungs varbūt jūs nevarat tā vienkārši atbildēt uz, uh, kungi, uh, uz kolēģi jautājumu, ko viņš ierosināja uh, uh, ar Kozīnu, Merkeli ierosināt un varbūt arī um, uh, pāvestu, un jūs teicāt, ne visi ir ieradušies. Es vienkārši gribu zināt, ko jūs ielūdzāt un un kas neieradās. Es uzaicināju Van Rompuy kungu, esmu uzaicinājis arī Vācijas un Francijas finanšu ministrs, un viņiem vajadzētu tā teikt koordinēt šo, šo ierašanos, bet viņi mūs komitē neieradās. Protams, ka es jau varu uzaicināt eh, citus eh, cilvēkus, bet eh, viņi var uzskatīt, ka tas nav tas līmenis, kurā viņiem būtu pienākums uzstāties. Tālāk Čanīpi Tēlis kungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Trīs eh, īsi jautājumi mūsu uh, viesiem. Uh, politikas, politisko lēmumu pieņemšanas lēnums. Tas ir varbūt sliktāk un kaitīgāk nekā spekulācijas. Un veids, kādā mēs ar to uh, tiekam galā, uh, un tiekam to galā eh, tātad eh, starpvalstu, starpvaldību līmenī, un es domāju, ka Vācijas, Francijas lēmums ir sliktāks par slimību, un šeit mums kā parlamentam būtu jāuzstājas. Mums ir, protams, jāpieņem lēmums par pārvaldību, tas ir tiesa. Taču mums ir nepieciešams harmonizēt arī eh, šos te tekstus, likumdošanas tekstus, uh, saistībā ar izaugsmu, jo ir pagājuši mēneši un e, pārvaldības e, reformēšana, vienkārši to padarot stingrāk, neņemot vērā izaugsmu, ir liela kļūda. Tālāk eiro obligācijas. Tas nav nekāds politiskais futbols, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam izkļūt no krīzes, kurā mēs šobrīd atrodamies. Taču, kādēļ visi dakterīši izmeklē pacients, tie pacienti mirst nost. Tādēļ būtu daudz eh, svarīgāk un būtu daudz labāk Eiropai, ja jūs atlaistu rokas bremzi. es domāju, ka mm, šoferīts mums tagad ir, bet eh, re, rokas bremze ir norauta un, eh, diemžēl, tas izraisa avārijas. Paldies! Un tālāk zaļo vārdā es paskālu neredzu, kas tā tad uzstāsies. Te runātājiem nav mikrofona. Gīgold kungs uzstās zaļo vārdā. Paldies, es te vēlētos minēt pāris jautājumus. Tad, kad mēs runājam par eiro obligācijām, Es eh, nezinu, es īsti pareizi sapratu, ko jūs sacījāt. Mans jautājums ir eh, Rēnikungam. Tātad vai jūs veiksiet aptauju un vai jūs eh, pēc tam nāksiet klajā ar priekšlikumu? Jūs teicāt, ka veiksiet aptauju, iesaistīsiet ieinteresētās puses, bet vai tam sekos priekšlikums? Uh, Protams, ka viss ir atkarīgs no tā modeļa, kas tiks izvēlēts, un varbūt, ka būs nepieciešamas tālākas pārmaiņas eh, arī pārvaldības modelī, to es sapratu. Bet es vēlētos lielāku skaidrību par konkrētiem priekšlikumiem, piemēram, runājot par eiro obligācijām. Runājot par izaugsmas problēmām eirozonām, iespēju skaits ir ierobežots un tās arvien turpina samazināties. Ja dažādi iesaistītie spēlētāji nebūs gatavi atteikties no savām nelikumīgajām privilēģijām, mums būs problēmas. Arī mana valsts. Tai ir, protams, jā pieaudzē pieprasījums nevar jau tikai prasīt no citiem, lai viņi taupītu, tikai taupītu, bet ir jādod arī pozitīvas attīstības iespējas un uh, jānes, jādod savus pienesums sistēmai, bet tas nenotiek. Jā, Žanklod, jūs pastāties savu valsti, jūs vienmēr esat ļoti propagandējis plašāku Eiropas integrāciju. Jā, es to varu atbalstīt. Uh, Es domāju, ka jums tas būtu jādara caur fiskālo savienību. Es domāju, tieši Luksemburga varētu nākt eh, klajā ar priekšlikumu, ar tādu, eh, kas būs saprātīgs. Es tiešām gaidu jūs priekšlikumus. Vai tie būs tikpat asi un kritiski, kā eh, jūsu priekšlikumi un komentāri par citām valstīm? Paldies, saka priekšsēdētāja Sairkungs, EPP var. Gundze. Paldies, eh, kā Haglund kungs sacīja, man arī jāatzīst, ka esmu no uh, Somijas, bet kā Junker kungs teica savā ievadrunā, Un par šo te vienošanos, ko pieprasīja Somija, to it kā ir pieņēmuši visas pārējās valstis, bet tagad šķiet, ka nav izskaidrs, kas tad ir, eh, par ko tad ir nolēmts galu galā arī citas valstis ir izteikušas vēlēšanos pēc tādiem pašiem darījumiem un tādu, vēlas tādas pašas vienošanās, kādu Somija vēlas panākt ar Grieķiju. Un būtībā mēs nemaz neesam tik tālu no risinājuma, tāpēc es vēlētos uzklausīt, kādi risinājumi šobrīd ir uz sarunu galda. Un ja jūs varētu nedaudz pastāstīt par šiem risinājumiem. Reinkungam vēlētos arī uzdot jautājumu Somijā, Mums ir tāds iekšējs debas par to, vai komisija pietiekami labi ir informēta vai bija informēta par šo vienošanos par e, ķīles nodrošinājumu līgumu. Vai jūs zinājāt e, šīs lietas un kāda šeit ir, kāda šeit ir neskaidrības? Jo pašlaik izskatās, ka mūsu valdība vis tā rezultātā kritīs. Tā kā es gribētu zināt, kāda informācija bija jūsu rīcībā. Tālāk, 21. jūlija darījums. Ehm, tātad privāta sektora vienošanās, ka viņi samazinās ehm, kredītu likmes un arī laiku aizdevumu piešķiršanai un ir nav tomēr skaidrs, cik daudz kreditori ir ar mieru. Uh, un cik bankas ir ar mieru iesaistīties šajā darījumā. Paldies! Tālāk Vikie Fordas kundze, es vēlētos atgādināt, ka mums ir jābeidz pusē. Un, ja jūs varētu drusku saīsināt savu laiku, jūs eh, varbūt saņemsiet arī atbildes. Manā dalībvalstī mēs piedzīvojam tik viens svārstības tirgos, uh, bet redzējām ļoti liels svārstības arī un viļņošanos arī ielās, un tad politiķi sāka viens otru vainot, un tas nebūtu nepalīdzēja atjaunot mierīgu situāciju. Mierīgumu varēja panākt tikai tad, kad iedzīvotāji savā starpā sāka mm, solidarizēties, atbalstīja vienotru kopu un tad saņēma politiķu atbalstu ar tiesību aktu palīdzību. Un, manuprāt, šo mācību mums vajadzētu gūt arī šeit. Mēs nevaram gūt nekādu progresu viens otru tikai maino, vainojot. Mums ir vienkārši jāturpina rīkoties un pārliecinoši rīkoties. Runājot par tiesību aktiem, jā, eh, Pārvaldības pakotne ir svarīga, bet tā nav tik svarīga kā vienkārši fiskālās atbildības atjaunošana, jo tā palīdzēs atjaunot valstu parādu, parādu situāciju normālā līmenī, jo gal galā tas jau ir tas punkts, kas palīdzēs tālāk atjaunot ekonomikas izaugsmi rīcības, ierosinās rīcības attiecībā uz nodokļiem, tā, tā kā tas pašlaik tiek ierosināts, es nezinu, vai tas palīdzēs situācijai. Stres testi, protams, bija labāki, viņi bija pārskatāmāk, bet tomēr tie nav spējuši radīt pārliecību tirgu. Un mums vajadzētu domāt par to, vai šis bāzals modelis ļauj bankām investēt uh, suverēnajos parādos pie nulles uh, likmes, vai tas nav, vai tas nav tomēr novecojis un nepareizs modelis jo daudz, daudz ko no krīzes izraisīja arī tirgus ļaunprātīga izmantošana. Mums vajadzīgs arī godīgi runāt ar iedzīvotēm par inflācijas mērķiem, jo 2% inflācija tomēr eh, ir ļoti liels eh, skaidrs, ja mēs runājam par aktīvu eh, vērtības samazināšanos, bet lūk, šo inflāciju attiecinām uz visu pārējo ēdienu, pārtiku, degvielu un tā, tam, un tā tālāk. Paldies. Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk tautas part, no tautas partijas runātājs. Nitras kungs. Piekrītu visiem, kas šodien runāja trešai kungam, Rostovska kungam attiecībā uz to, ka ECB izglāba Eiropu. Bet Gribu padalīties vēl, vēl kādās pārdomās ar jums. Domāju, ka mums jāvērtē augstu arī Eiropas kopienu tiesas paveiktais. Un atsevišķis, un, un ir, ir kādas lietas, ko mēs neesam e, izdarījuši, un tās savukārt nav nākuši par labu arī kopienu tiesai. Gribu teikt paldies Rustovska kungam, kas uh, pauda lielu atbalstu ekonomiskas pārvaldības pakotnē. Jūs pieminējāt, ka nesen runājot ar presi, ka mums ir. Eh, mēs neesam pilnībā vēl savaldījuši krīzi, tātad jūs uzskatāt, ka pozitīvi, pozitīvi rezultāti padomē eh, tiešām ir reāli, ja varbūt jūsu balss tomēr neuzklausa, vai jūs varat mums pateikt šobrīd, eh, kā tad būs? Vai polijas prezidentūra varēs panākt, eh, panākt kaut kāds rezultāts šajā jautājumā? Un tagad Junkerkungam jautājums. Dzirdējām ļoti spēcīgus viedokļus no, no Rēna kunga, no Rustovska kunga par labu jaunajai ekonomikas pārvaldības pakotnē. Vai jūs pievienojat savu balsi šīm balsīm? jo tas taču būtu ļoti pozitīvi tirgumu, ja jūs to darītu. Vai jūs pievienosieties šiem te atbalstošajiem viedokļiem? Komisārkungs, jūs teicāt, pat ilgtermiņa stabila izaugsme var sastapties arī ar zināmiem, zinām lejupslīdi par laikam. Vai jums neliekas, ka šis palēninātās izaugsmes periods vienkārši pagarināsies par daudz? Uh, Tālāk Pēters Simons. Priekšstādātājs kundze, um, priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, mēs runājam šodien par uzticību, par uh, mieru, bet tikai cilvēkiem pietrūks ticības tam, un mēs uh, sākām ar Grieķijas pirmo glābšanas pakotni, un ja raugamies uz publisko viedokli, tad valdību vadītāja rīcība un eirozonas vadītāja rīcība tiek vērtēta kā pārmērīgi ātra. Mm Un uh, runājot, ka viss ir atrisināts un uh, viss ir noskaidrots, uh, tā tika teikts. Un pēc tam regulāri uh, tie paši sarunu dalībnieki uh, izsakās dažādi un uh, arī tiek paustas bažas un mm, šaubas par to, kas tika, uh, par lēmumiem, kas tika pieņemts. Un tas noved pie tā, ka cilvēki Eiropā tam netic. Cilvēki uh, nevis tajās valstīs, kurās taupības programmas un reformas netiek izmantotas, bet viņi neredz vienkārši nu, tā kā gaismu tuneli galā. Un viņi neredz to, kas tas, kas um, tiek uzlikts uz viņu pleciem, balstās uz tādu uh, konceptu. Un īpaši tajās valstīs, kas nes atbildību to pašiem aslu dēļ. Un ja mēs tagad uh, redzam, ka politiskie aktieri <clears throat> visu laiku pauž šaubas, un cilvēki uh, valstīs aizvien mazāk ticēt, kā mēs varam sagaidīt, ka tirgi veido uzticības attiecības. Un gribu eh, uzdot jautājumu un turpināt Bulman kungu teikto. Mēs um, radīsim izmaiņas tad, ja mainīsim metodi, kā varam uh, šādas problēmas atrisināt, ja atrisināsim risinājumu. Un tas nozīmē, ka šeit ir vajadzīga lielāka Eiropas daļa, lielāka kopienas um, darbība pārvarot krīzi, bet arī lielākai darbībai jābūt un lielākam aptvērumam demokrātiskai kontrolē. Un tas ir vēl viens punkts. Cilvēki Eiropā uh, domā, ka kaut kas no augšas tiek uh, uzspiests, ka viņi nevar to vairs uh, ietekmēt arī uh, nevēlot savu nacionālo parlamentu. Mēs tam varam uh, uh, pretdarboties tikai tā, ka stiprinam Eiropas parlamentu, un tas ir vienīgais uh, ceļš, lai plašāku demokrātisko leģitimitāti un plašāku atzīnību Eiropā un uh, Eiropas pilsoņos veicinātu. Kolēģi, mēs nonākam nu, tādā situācijā, ka viss atbilst nāksies uzklausīt tikai, uzklausīt tikai vienīgi angliski, jo tulkiem būs jādodas prom tālāk alde um, grupu no Alde grupas, lūk, runās grieķu kolēģis un priecājas par to, ka viņi tomēr tulko, saka skilakākais kungs. Priekšādātais kundze. Krīze jau nav saistīta tikai un vienīgi ar parādiem. Te runājam par ilgtermiņā arī par novatorismu, par konkurēt spēju starp eh, un konkurenci starp valstīm, starp ziemeļos un dienvidos. Un šodienas reakcija, runājot par inflācijas kontroli, jāsaka, ir ārkārtīgi sarežģīta. Uh, Teorētiski visas šīs problēmas var novest pie deficīta tālākas pasliktināšanās. Vai jūs domājat, ka mēs varam turpināt strādāt tālāk pie novatorismu un pie konkurences, ar ko līdz šim bijusi tik slavena Eiropas komisija? Paskatoties uz Lisabonu, Un redzam, ka tā nodrošina zināmu palīdzību šāda veida politikām, bet ar to nepietiek. Komisa, divi jautājumi komisāram Rēnam. Runājot par progr atbalstu programmu Grieķijai. Jūs teicāt, ka lejupslīde būs ļaunāka Grieķijā nekā sākotnēji paredzēts. Nu, un kas tad tādā gadījumā notiks ar mūsu mērķiem, paredzē, kas paredzē 2011. gadam? Otram kārtām skaitļi rāda, ka palielināti nodokļi nebūs veids, kādā palielināt ieņēmumus, tā kā tas bija paredzēts, tad kā tad sasniegt šos mērķus? To var sasniegt, sasniegt tikai samazinot izdevumus un īstenojot struktūras, struktūras reformas finansējumā. Nezinu, vai jaunie, jaunievies nodokļi ir tas veids, kā to darīt. Paldies, saka priekšsādātāji. Tagad Danuta Hubner no Tautas partijas lūdzu. Liels paldies! Gribēju vaicāt polijas prezidentūras pārstāvim par izaugsmi. Ministra kungs, jūs teicāt, ka izaugsme jūs politiskajā darba kārtībā ir ārkārtīgi augstu, tā ir mm, prioritatīva, bet polijas val, un jāsaka, polijas valdība ir diezgan arī par, veiksmīgi meklējusi pareizo politikas uh, kopumu, lai nodrošinātu izaugsmu. Es domāju, ka, protams, pareizi Eiropai ir vajadzīga izaugsme, un šai ziņā mēs neesam šķelti savās domās, ne politiķi, ne eksperti, ne, neviens cits, bet eh, tad, kad domājam par struktūrārajām reformām, kas vajadzīgas ne izaugsmē, mums jādomā par ilgtermiņa iet, ieteiksmi. Mēs šķeļamies tajā brīdī, kad domājam par makroekonomikas eh, jautājumiem Un nenoliedzams ir fakts, ka mēs ejam pa ļoti dīvainu fiskālās taupības ceļu monetārās politikas jomā, un šis politiku kopums, kombinācija šķiet nenodrošina izaugsmi, nenāk par labu izaugsmē. Turklāt arī gribu teikt, ja paskatāmies uz tirgiem, uz to, kā tirgi reaģē šobrīd uz mūsu pieņemtiem lēmumiem, nu šķiet, ka tirgi nerun, tik daudz nerūp deficīts, kā arī, piemēram, Eiropas ekonomikas potenciāls nākotnē, un tāpēc mans jautājums ministram ir šāds. Uh, kā jūs saskatāt nākotnē šos politikas, konkrētos kom, politikas kombinācijas, šo kokteili, kā, kā savienot vienu ar otru politiku, lai tas nodrošinātu labus rezultātus? Kā jūs domājat panākt šo izaugsmas potenciālu, lai tas piepildītos un lai neatkārtotos tas, ko mēs piedzīvojam 2008. gadā? Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk no sociālistu grupas. Perēro kungs. Daudzi runātāji šeit pieminēja grūto vasaru, Beres skundze runāja par nāvējošo vasaru. Nu, bet kas tad, ko tad nesīs rudens, ko nesīs ziema? Vai nav tā, ka tie būs vēl grūtāki gada laiki, vēl grūtāki laiki? valstu parādu krīze norisinās, turklāt mēs šobrīd paužam būtiskas bažas arī par izaugsmu. Visi statistikas dati liecina par to, ka izaugsme ir tas pats lielākais risks, ar šobrīd sastopamies, un to jau pieminēja arī Trišaikungs un Rēnekungs. Viņi teica, lūk, izaugsme būs, bet būs ļoti zems izaugsmes līmenis. Mums ir nepieciešams apvienot fiskālo politiku ar izaugsmas motivē, motivējošiem pasākum, izaugsmas motivējošiem pasākumiem. Tāds ir mūsu grupas, tāda ir mūsu grupas nostāja, un tāda nostāja ieņem arī Nobela prēmiju saņēmēji un vadošie analītiķi šobrīd. Ir ļoti svarīgi saglabāt paļāvību. Mana valsts Spānija šobrīd aicina pieņemt tādus lēmumus, kas veicinātu paļāvības e, veidošanos. Mums ir vajadzīgs grozījuma konstitūcija, mums ir vajadzīgi tiesību akti, uh, kas ļautu nonākt pie kopējas politiskas vienošanās, mums nepieciešams veidot šo uzticēšanos paļāvību eh, fiskālajā jomā, tīpaši tad, kad runājam par izaugsmu. Un tieši tāpēc gribu uzdot jautājumu Polijas prezidentūras pārstāvim un Junker kungam. Kādi ir jūsu plāni izaugsmas veicināšanas jomā? Un noslēgumā Eiro netika izveidots, lai nodrošinātu solidaritāti. Eiro ir instruments, kas kalpo Eiropas Savienībai. Un viens no pamatprincipiem Eiropas Savienībā, protams, ir solidaritāte. Un solidaritāte taču nav tikai un vienīgi saistīta ar ekonomisku raksturu jautājumiem. Paldies, saka priekšsādātājiem. Visbeidzot, Mario Mauro uzdos jautājumu. Pavisam ātri. Paldies, priekšsādātāji. Es joprojām vēlētos tomēr dzirdēt šo Bavārijas eh, izteicienu tulkojumu no Ferberkunga. Bet Junkerkungs, es gribētu teikt, ka esmu pārsteigts, kad runāju, tiek dzirdu runājumu par plašu pētījumu, par eiro obligācijām un projektu obligācijām, jo, kad runāju priekšādātais Van Rompuis, Viņš uh, to visu, uzreiz visu satrauktos prātus atvēsināja. Viņš teica, nē, nē, nesteigsimies, nebūs tik ātri šīs te obligācijas. Bet, ja jūs sakat, ka norisinās pētījums, tad kādi ir tie elementi, kas varētu tikt pakļaut konverģencē? Kādi ir tie elementi, kam jāizpildās, lai mēs nonāktu pie eiro obligācijām? Ja valdības virzīsies uz priekšu attiecībā uz saviem budžetiem un strādās pie robotiem, vai tad tādā gadījumā mēs varētu nonākt pie tāda risinājuma? Paldies, saka priekšādātā, paldies kolēģiem! Es atvainojos, ka man nācās jums visiem saīsināt uzstāšanās laiku, bet tagad eh, dosim vārdu runātājiem tieši tādā pašā secībā, kā viņi uzsāka šīs debatas. Pirms Rostovska kungam vārdošu vārdu. Nu, protams, ka visus jautājumus jau jūs nevarēsiet izskatīt, un jo jums katram ir apmēram astoņas minūtes, nu tad varbūt mums izdosies eh, pavirzīties uz priekšu. Paldies priekšsādātāji, saka Rostovska kungs. Tas punkts, kas tika izteikts, lūk, eiro, eiro netika veidots solidaritātei, bet gan citiem mērķiem, tas eh, varbūt arī ir patiesas apgalvojums. Bet ja mēs neizradīsim solidaritāti, lai glābtu eiro, tad visi šie citi mērķi, kuriem eiro tika veidots, arī izgāzīsies. Lūk, patiesi iekšējais tirgus straujāk ekonomiskā izaugsme, lielāku labklājību mūsu iedzīvotājiem. Šie visi mērķi, neviens no tiem netiks sasniegts, tie ir ļoti augsta līmeņa mērķi. Un gal galā situācija būs daudz sliktāka nekā tad, ja mēs vispār eiro nebūtu veidojuši. Un es domāju, ka tā ir viena no tām problēmām, ar ko mēs sastopamies Eiropas ziemeļos. Iedzīvotāji, cilvēki vienkārši nesaprot, ka Pat tad, ja daži domā, ka, lūk, varbūt bija kļūda izveidot eirozonu, tad šobrīd tas nav kaut kas tāds, ko varam vienkārši atstāt aiz muguras un no kā varam aiziet prom un e, nepiedzīvot kaut kādas drausmīgas sekas. Tika teikts, lūk, tirgi nav pārliecināti par mū, mūsu lēmu pieņemšanas rezultātā. Jā, tie, tā jau arī ir tā problēma, jā. Mēs, mums nav izdevies tirgus pārliecināt, dot tiem šo paļāvību, un es pilnīgi noteikti. Es pilnīgi noteikti mm, arī varu teikt, ka neesmu apmierināts ar šiem rezultātiem. Kā polijas finanšu ministrs ku, un mana valsts, kā jūs zināt, nav eirozonā, es ļoti labi eh, zinu, kādas ir tās katastrofālās sekas, ko var radīt nespēja rīkoties. Jo šās, šīs sakas pilnīgi noteikti nāks, un tās piedzīvos arī valsts ārpus Eirozonas. Un tikpat dramatiski šīs sakas būs arī Lielbritānija, piemēram, un tieši tāpēc Džordžs Osbords un es pats uh, esam teikuši, un mēs vienmēr esam to teikuši, ka lūk, mēs atbalstām tāda veida padziļinātu integrāciju, kas nepieciešama lai eirozona saglabātu stabilitātu. Par sešu dokumentu pakotni runājot. Jā, mēs pilnīgi noteikti intensīvi strādāsim pie šī jautājuma. Strādāsim ar valdībām, ar attiecīgajām valdībām un centīsimies nonākt pie risinājuma pēc iespējas ātrāk. Mēs tiešām eh, netaupīsim pūļu lai un apmeklēsim pilnīgi visas sanāksmes, kas varētu kaut mazliet pavirzīt uz priekšu šo dokumentu pieņemšanu efektīvā veidā. Es uh, nevaru vien beigt atkārtot, cik ārkārtīgi svarīgi ir virzīties uz priekšu strauji. Un es esmu pilnīgi noteikti gatavs darīt visu, kas ir uh, iespējams manā amatā, lai to panāktu. Es tiešām jums varu pilnu atbildību teikt, ka darīšu visu iespējamo, visu, kas manos spēkos, lai šis process virzītos uz priekšu. Un lai mēs varētu nonākt pie kompromisa un domāju, ka līdz ar to es esmu atbildējis eh, arī uz jūsu uzdoto jautājumu par izaugsmi. Pagājušajā gadā piedzīvojām eh, būtisku, būtiskas pārmaiņas Eiropas Savienībā vairs nedomājam par izaugsmi, kas nāk kā rezultāts eh, nu, kaut kādiem tādiem labiem procesiem, piemēram, izdevumiem un eh, pētniecību un izstrādē. Mēs saprotam, ka tās nāk arī kā rezultāts, piemēram, darba tirgus liberalizēšanai un tam līdzīgi. Un domāju, ka ir pienācis laiks saprast, ka struktūrāls reformas nav paredzētas tikai jaunajiem augošajiem tirgiem. Nē, tas ir paredzēts, tas, tas vajadzīgs arī Eiropas valstīm, Eiropas ekonomijai un tālāk par fiskālās politikas un monetārās politikas kombinācijām. Esam gandrīz izsmēluši mm, potenciālu fiskālajai politikai daudzos, daudzās Eiropas dalību valstīs. Un īpaši tas attiec uz lielākajām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tāpēc piekrīt Hibners kundzei, kas saka, ka lūk, ja fiskālā politika nevar pietiekam motivēt, tad monetārai politikai ir jābūt attiecīgi pielāgotai šai situācijai. Bet es nepiekrītu, ka ECB saka, ka tai būtu jāuzsāk restriktīva monetārā politika. Tas nav tas, kā es interpretēju viņu teikto un deklarācijas, bet sastopamies ar ļoti būtisku pamatproblēmu, respektīvi Atsevišķās dalību valstīs budžets un valsts kases izjūt milzīgu spiedienu un nebūtu racionāli eh, nonākt situācijā, veicināt situāciju, kur, lūk, pieņemam, ka bankas gan ir pārāk liels, lai ļautu tām bankrotēt, bet šķiet mēs pieņemam, ka valsts kases savukārt dažas gan ir pietiekam mazas, lai tās varētu izgāzties. Nē, Es domāju, ka tā mēs nedrīkstam iet uz priekšu. Es domāju, ka tas jāsaprot arī ECB. Thank you very much. Liels paldies. Es domāju, ka šī runa tiešām pelnīs aplausu. Tālāk došu vārdu šanam klātam. Priekšstādātājs kundze, nu pārstādi īsi teikumu noslēgumā. Par uh, faktu, ka finanšu tirgi nebija pārliecināti, mm, redzot mūsu soļus. Jā, viņi nebija pārliecināti, jo uh, mēs nebijām uh, izcili labi komunikācijā, bet man ir jāsaka arī tas, ka finanšu tirgi mani nepārliecināja. Es palieku, nu, burtiski ar um, atvērtu muti dažu lēmu priekšā. Arī mm, dažkārt ir tā, ka uh, domā, ka finanšu tirgiem vienmēr ir taisnība un uh, mēs esam vienmēr par vēlu daži tā domā. Bet kur mēs esam? Tie, kas uh, prasa, lai MS vadītu finanšu tirgus, ir pirmie, kas uh, kritizē mūs par finanšu tirgu darbību vai politikas pasaule ir tam, lai atkārtotu, ko finanšu tirgi mums piedāvā vai dialogs ar finanšu tirgiem. Uh, aprobežojas ar to, ka mēs atkārtotu to, ko viņi saka. Nē, mēs sakām, ka mums mūsu idejas jāstāv, un es uh, gribu jautāt, kā jūs pārliecināsiet uh, spekulātors? Jūs viņus nekad nepārliecināsiet. Bet, ja mēs runājam ar finanšu tirgiem, tad jārunā ar viņiem tā kā ar atbildīgiem politiķiem. Mēs neesam finanšu tirgu tā kā kalpotāji, var oponēt viņiem. Un katreiz, kad kāds politiķis kaut ko saka par finanšu tirgiem, nu, nav tā, ka viņi tikai negatīvi vienmēr uz to reaģē. Otrkārt, par finanšu transakciju nodokli Tas nav tikai vācu uh, priekšlikums. Es gribu teikt, uh, jā, ir nepieciešama labāka akceptance mūsu iedzīvotāju vidū par to, ko mēs Eiropā darām. Es gribētu, lai tas notiek visas pasaules līmenī. Ja tas tā nav, nebūtu, es pārāk neuzsveru. Uh, 27 uh, uh, ietvaros tas nenotika, tādēļ to neuzsver. Es, Junkers, es nerunāju Eirogrupas vārdā tagad, uh, jo domāju, ka ja mēs nesāksim ar vienu planētas daļu, kurai jādod uh, piemērs, citi nekad ne mums nesakos. Un uh, negatīvās Zviedrijas uh, pieredze, kāda ir bijusi. Es esmu pats par citu pieeju, tāpat kā par fiskālo uniju. Nu, zaļo grupu skaidroju, ko viņi zina. Viņi prasa, viņi varbūt nav tik ļoti daudz skaidrīgi, viņi prasa, bet jums vajadzētu izskaidrot šo jocīgos, šo saikni starp fiskālo politiku un Luksemburgu. Es mēģināju 15 Mm, es mēģināju divstundu laikā zaļo eh, deputātiem skaidrot šo situāciju. Un eh, atkārtošu, kā iepriekšējo reizi, ka katrs progress, kāds ir Eiropā fiskālā līmenī, ir eh, bijis uh, Luksemburgas prezidentūras laikā uh, PVN akcijas nodoklis, uh, mm, nekustamo īpašumu jautājumu risinājums, tas vienmēr ir bijis, nu, vismaz ielieciet mūs jūsu grupā, tad skaidrošu vēlreiz, un tad nav uh, katreiz jātērē uh, laiks vēlreiz to uh, risināt. 1997. gadā tika pieņemts uh, jau Eiropadoms lēmums par izmaiņām un par fiskālo politiku runājot, jāsaka, ka, nu, uzmanīgi lasot dokumentus, visus šos tekstus, kas ir bijuši uh, publicēti, um, to var uh, redzēt. Bet tos ļoti ātri aizmirst, un jūs uh, redzēsiet, ka um, fiskālā un ienepstāvis uh, sociāla jautājuma risināšana, kādēļ viens un tas pašs fiskālos noteikums ie, Sist, ja nav gatavi e, minimālo algas līmeni noteikti visā Eiropā. Un darba atlaišanas jautājums kopēji risināt un darbņēmēju tiesības. Es vienmēr esmu par tādu minimālo sociālo paketu darbņēmējiem. Kā De Gauls jau teica, ka ir nepieciešama plaša programma, plaša programma uzsver to. nu, ārkārtīgi plaša. Tagad par Somijas uh, prasībām Eirogrupu un es. Mēs nekad neesam atbalstījuši šo Somijas uh, prasību, saprotot to. Uh, Eiropadomu ir tādu diezgan vispārēju formulējumu pieņēmus un Eirogrupai prasa atrisināt šo problēmu. un mēs uh, to izdarīsim. Pagad pat labi nerunāšu par to, jo sarunas notiek. Uh, tādēļ uh, var tikai jums teikt, ka radīsim risinājumu. Un par šo jautājumu uh, vairāk nevēlos uh, runāt, bet mēs veltam tam ļoti lielu uzmanību. Tagad par sešu dokumentu uh, vienoto pakotni nepateikšu neko jaunu. Es, uh, atbalstu parlamenta nostāju, referents kundze to labi zina Eiropadomē, un arī Eirogrupā vienmēr esmu teicis, ka es un arī cits Benelux valdības esam parlamenta a, pozīcijā šajā jautājumā, un jums nav jāatcer man atkārtot to, ko es jau teicu. Un šī problēma ir a, jāatrisina tagad Eiropadom 21. A, jūlijā pārliecināja dažas delegācijas kaimiņu valstīs. A, arī fragofonu no valstu starpā un arī republikas pārstāvus, un es teicu, nā, izdarīsiet, izdarīsim šo, to šodien, tāpat kā Eiro grupā. 17. jūlijā pieņemtais lēmums par uh, intervences sekundārajos tirgos. Un uh, šīs lietas vienmēr ir vilkušās. Mēs uh, vienmēr esam aiz finanšu tirgiem, lai arī mums ir visi elementi, lai mēs varētu pieņemt labus uh, ar risinājums nepieciešamajā brīdī, un šajā a, izpratnē esmu parlamenta pusē. Tagad par pārvaldību. Nu, nekas no tā, kas nav jau zināms, nav vēl um, ieviests. Ja jūs salīdzināsiet tekstus, ko ir pieņēmuši visi, kas ir jau pieņemti marsā, jūnijā un jūlijā, tad jūs redzēsiet, ka integrāla pieeja ir uh, pieņemta. Van Rompuy kungs uh, vadīja eiro grupu uh, piecas reizes un kādēļ um, pasauli tā pārsteigti reaģē. Un uh, viņš šod eiro grupu arī valsts un valdību vadībai. Es, man liekas, ka ir labāk, ja viņš to vada nekā kāds cits. Un valstu valdību vadītāji grupā 27 pārstāvi. Viņš ir arī 17 pārstāvi darbu vadī, vadījis un strādājis un domāju, ka tāda ticama vadība, kas tiekas divreiz gadā, ir nozīmīga. Un it kā visa pasaule būtu pārsteigta un pozitīvi uztraukta, un es domāju, ka div, divpusēja tikšanās, nu tas tā nefunkcionēs īrija. Divreiz gadā tiekoties. Nu, tāda reakcija vēlāk mums ir nepieciešama Eirogrupa, kas darbojas labi, un reakcijas spēja, kad ir nepieciešama. Un Lēmumi netiek pieņemti pēc uh, Eirogrupas lēmuma, tikai uh, eh, valstu valdību vadītāju uh, eh, starpā, bet galvaspilsētās arī tiek pieņemti lēmumi, un uh, valstu vadītāji tur mm, visvairāk lēmumi tiek pieņemti arī uh, kopēji parlamentāri. Un uh, vismaz pusi no dokumentiem, kas ir pieņemti šajā nedēļā, ir vācis. Lielas paldies! Liels paldies un došu vārdu komisāram Rēnam. Pēc kādām piecām, sešām minūtēm arī tulkojums beigsies, tā kā lūdzu vārds jums. Paldies, Šāron, paldies visiem par ļoti pamatīgajām, tādām ļoti atbildīgajām debatēm, un tas parāda to, cik ļoti nopietni jūs pieiet eh, krīzē, kas apdraud eh, Eiropas ekonomiku un nodarbinātību. Es nevaru sīki atbildēt uz katru jautājumu, taču varu eh, atbildēt uz tādiem svarīgākiem jautājumiem. Attiecībā uz valstīm, par kurām jūs uzdevāt jautājums, vai vēlēties saņemt papildus informāciju, es gribētu gribētu jums sacīt, ka mēs veicam visus problemātisko balstu uh, pārskatus, ieskaitot Grieķiju, Īriju, Portugāli un jebkurā brīdī, kad tas būs uh, iespējams, es labprāt atgrieztos jūs komitejā un mēs varētu padiskutēt par šiem jautājumiem, ja jūs uzskatāt, tas ir liederīgi jūsu darbam. Uh, mēs tiešām esam izvirzījuši sev uzdevumu radīt apstākļus ekonomikas attīstības ilgspējībai, lai nodrošinātu darba vietu pieaugumu un ilgspējīgu ekonomikas attīstību Eiropā. Es piekrītu tiem, kas eh, sacīja, ka mums ir vajadzīgs ilgtermiņa skatījums. Es tam piekrītu. Un pašreizējā brīdī mums jāstrādā uz visām frontēm un jāņem vērā visas laika perspektīvas pieņemot gan īstermiņu, gan eh, ilgtermiņu lēmumus, jo tas viss ir tiešsaistīts savā starpā. Ir eh, beigu beigās jāveic attiecīgie ugunsdzēšanas, eh, ugunsgrēku dzēšanas darbi īstermiņā, bet jāstrādā arī pie mūsu ekonomiskās politikas arhitektūras. Un tieši tādēļ sešu dokumentu pakotnes pieņemšana ir ārkārtīgi svarīga un šeit ir parlamentam un padomē, protams, jāvienojas. Tas ir svarīgi, bet no otras puses tāpat laikā tas arī pierādīs mūsu spēju īstermiņā pārvarēt valstu parādu krīzi un e, tālāk veicināt darba vietu radīšanu, kas attiec uz e, ietekmu uz politiku mums ir nepieciešami jauni instrumenti, kas prasa uh, spēcīgāku politisko koordināciju un ir jārosina dalība valstis veikt tādus politiskus pasākumus, kas ir vērsti uz darbvietu skaita palielināšanu. Lūk, uh, tas jau arī ir uh, Tā jau arī ir pati būtība pastiprinātai ekonomiskajai pārvaldībai. Jā, es piekrītu tiem, kas saka, mums ir vajadzīga ilgtermiņa vīzija, bet ir jāstrādā vienlaicīgi arī pie eh, pašreizējā brīža problēmām. Un eh, īpaši jānis, jārisina viena labi zināma problēma - finanšu tirgi strādā ārkārtīgi ātri, varētu teikt zibenīgi, bet demokrātiskā politika eh, pieņem lēmumus nedēļām, mēnešiem ilgi un ir jānodrošina, lai demokrātiskā politika būtu tā, kas diktē, pa kādu ceļu iet, un ne finanšu tirgi. Tādēļ ir vajadzīga šī te ekonomiskā pārvaldība un tādas eh, viedākas pārvaldības metodas un lielākā, eh, jābūt lielākai elastībai lēmumu pieņemšanā. Mums ir labāk jāsaskaņo institūcija funkcionēšana, arī eirozonu ieskaitot, lai varētu nodrošināt šo te kopējo atbildību par eiro uh, zonu un katras atsevišķu dalībās atbildību. Un šajā pašreizajā šodienas kontekstā vēlētos pasvītrot īstermiņa nepieciešamību pieņemt lēmumus, kas ietekmē situāciju vidējā termiņā, un tas attiec ne tikai uz sešu likumdošanas aktu pakotni, tas attiec arī uz Eirozonas samita rezultātiem 21. jūlijā. Tātad tas ir tāds ļoti svarīgs pamats pašreizējās krīzes pārvarēšanai. Un eh, tika uzdoti vairāki jautājumi par to, kā atjaunot paļāvību uz Eiropas ekonomiku. Tātad e, mums ir jāievieš visi tie lēmumi, kas tika pieņemti 21. jūlijā. Tas ir īpaši svarīgi pašreizējā kontekstā, kad šī nenoteiktība pieaug un, zināmā mērā, palēdinās ekonomiskā attīstība gan eh, globālā kontekstā, gan Eiropā. Un runāt varbūt par pozitīvākām lietām, dažas eh, Eirozonas valstis ir pātrinājušas nacionālās apstiprināšanas procedūras savās valstīs, un eh, tas tiks darīts septembrī, un līdz septembra beigām šis darbs arī tiks pabeigts. Lūk, tie ir īstermiņa uzdevumi. Ieviest, ieviest, ieviest eh, lēmumus, kas tika pieņemti. Un tad mēs varēsim pāriet pie nākamās eh, fāzes mūsu darbībā. Un jo ātrāk mēs būsim noskaidrojuši visus vienošanās elementus, jo vairāk, jo ātrāk mēs atjaun, ātrāk atjaunosim ticību uh, Uh, mūsu spējai pārvarēt krīzi. Tālāk šis te strīds par ķīlu nodrosinājumu ir jāatrus, jāatrisina pēc iespējas ātrāk, un jebkuram risinājumam ir jābūt juridiski pamatotam, tam ir jābūt uh, konsekventam un saskaņotam ar uh, finanšu plāniem, ar uh, parāda uh, saistību nosacījumiem uh, un līgumiem, kas noslēgti ar Starptautisko valūtas fondu un uh, citām Eirozonas dalībvalstīm. Tātad no mūsu puses mēs turpinam savus centienus veicināt sarunu uh, rezultātu panākšanu Eirozonas valstu starpā. Uh, un, kā es jau minēju, 21. jūlija lēmumu ātru ieviešanu. Lūk, tie ir īstermiņa izaicinājumi, jāpadara šie darbi, un tad mēs varam virzīties tālāk uz uh, labākām perspektīvām, uh, kas vērsts uz izaugsmu darba vietu pieaugumu Eiropā. Liels paldies! paldies! Es atgādinu, ka mums būs vēl viena sanāksme, un tā būs trešdien. Paldies!